Thank you, Mr. Komis Paldies, eh, komisāram at kandidāti. Un tagad mēs varam pāriet pie runātāja pirmās kārtas, un pirmais runātājs ir IT rekordinators Krišāns Kariņš no Tautas partijas. Much, paldies, priekšsādātāji, paldies, Katainenkungs. Darbvietas izaugsme, investīcijas un konkurētspēja šie četri vārdi iedvesmo visus politiķus, visās kampaņās par to mēs runājam, bet jautājums ir par to, kā mēs šos mērķus sasniegsim. Ievadrunā jūs runājāt, un arī Žans Klots pieminēja 300 miljārdu eiro investīciju pārkēti, kas mobilizētu valsts un privāto kapitālu. Un man ir šajā sakarā daži jautājumi. Kāda joma sabiedrība? Eh, publiskajam sektoram būtu jābūt, kāda privātajam pirmkārt, un otrkārt, kad mums šie līdzekļi būs, kādas būtu investīciju prioritātes. Vai eh, tai nevajadzētu būt enerģijai un telekomunikācijām? Kāds ir jūsu viedoklis? Atbilde. Paldies, Karinkungs. Jūsu jautājums ir par to, no kurienes līdzekļi nāks un kā tie ir jāizmanto teikšu skaidri, ka mums ir nepieciešams jauns impulss nodarbinātībai un izaugsmēji. Tas neatiecas tikai uz likviditāti, bet arī uz reālām investīcijām, jo tas ir priekšnosacījums jaunu darba vietu radīšanai. Mans pienākums ir palielināt jauno darba vietu skaitu Jūs jau pieminējāt tās jomas, kur līdzekļi ir jāiegūt - telekomunikācijas, transports un tā tālāk. Pat, ja komisija vēl nav pilnībā izveidota, mēs sadarbojamies ar jaunievēlēto priekšsēdētāju Junkeru, lai skatītu tās opcijas, kā piesaistīt pirmos publiskos līdzekļus paketēji. Pirmkārt, nav noteikumu par augstākiem parādiem vai deficītiem dalību valstīs. Visas detaļas pagaidām vēl nevar tikt atklātas, jo komisija nav pilnībā izrunājuši šos jautājumus ar visiem, Junkerkungs vēl ar visiem kolēģiem tos nav skatīs. Mums ir nepieciešams vairāk laika, lai šo paketi izveidot, un mums ir jāpanāk spēcīgs politisks konsensus, kā arī atsevišķiem instrumentiem varētu būt kādas sensitīvas īpašības, tāpēc es detalizēti nevaru šobrīd visu atklāt. Taču vispārīgāk runājot, mums ir jāveicina gan pieprasījums, gan piegāde gan EIB aizdošanas kapacitāte, e, dalību valstu investīcijas nākotnē un arī labāks vienotais tirgus, lai varētu veicināt privātās investīcijas. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs no sociāla demokrātu grupas Marija Rodrīgesa. Morning, Mr. Katainen. Labrīt, Katainen kungs. Mēs esam Eiropā ieviesuši tiešām lielas izmaiņas. Vai jūs varētu apņemties sekojošo galvenajai prioritātei vairs nevajadzētu būt uh, ātrai fiskālai konsolidācijai, bet drīzāk gan uh, investīcijām un uh, darba vietu radīšanai. Otrkārt, Un te būs nepieciešams plašas investīcijas, ne tikai privātās, bet arī valsts investīcijas. Un treškārt, šī mērķa sasniegšanai mums ir nepieciešams arī vairāk brīvs iespējas tieši nodokļu jomā. Elastības ir nepieciešama Eiropas instrumenta, lai atbalstītu investīcijas, jo īpaši Eiropas investīciju fondu. Un ceturtkārt, prioritāšu reformām ir jāvirzās inovācijas izglītības jomā, lai varētu radīt pievienoto vērtību un radītu vairāk labākas darba vietas, zaļākā, iekļaujošākā sabiedrībā. Vai jūs varat piekrist uh, uh, šiem mērķiem? Atbilde. Paldies, Odegas kundze, par jautājumu par to, vai mums ir jānosaka investīcijas kā prioritāras un uh, nevis tik daudz budžeta konsolidācija, vai ir jāizmanto, piemēram, pētniecību un inovāciju kā instrumentu, lai radītu jaunus ekonomiskas izaugsmas stimulus. Es, pilnī, es lielā mērā varu piekrist jūsu sacītajam. Um, sarežģīta situācija, kur mēs atguvām uzticību Eirozonai un plašāk arī Eiropas Savienībai. Līdz ar to mēs neesam vairs šajā panikas situācijā. Es saprotu, ka tagad ir jauna fāze arī ekonomikā. Mums ir jāvirzās uz nākotni, ir jāizceļ investīcijas. Viņa teica, Jēzus ja arī teica pagājušajā nedēļu uzklausīšanā, ka mums ir nepieciešams tik daudz valsts investīcijas, cik privātās investīcijas, un es varu Pjēram pilnībā piekrist. Vispirms mums ir nepieciešams uh, koordinēt Eiropas darbību, jāmazina arī ietekmē uz parādu deficītu. Mums ir uh, jālīdzsvaro Eiropas Savienības budžets, lai varētu izmantot tā potenciālu. Un šeit Mums cieši, jās, man cieši jāsadarbojas ar Kristalīnu. Tad mums ir jāsaprina EIB kapacitāte un arī nacionālās bankas, kā arī citi Eiropas finanšu instrumenti ir jāizmanto. Vēlos arī uh, mutināt kopā ar Junkeru kungu dalību valstīm, kurām ir uh, budžeta pārpalikums, uh, investēt nākotnē. Tas ir ļoti svarīgi viņu nākotnē. Uh, bet, eh, protams, ka tādējādi viņi arī stimulēs Eiropas ekonomikas izaugsmi. Tālāk mums ir nepieciešama arī pasākuma piegādes pusē, piemēram, uzlabot eh, arī digitālo vienoto tirgu, īstenot pakalpojumu direktīvu. Jārunā šeit par visaptverošu pakotni. Thank you. Next speaker. Paldies. Nākamais runātājs ECR eh, koordinators ekonomitejā Keins Svinborn. Paldies, priekšsēdētāji, arī atsatoties uz Kariņa kunga jautājumu 300 miljārdu eiro investīciju plāns iespējams ir eh, arī svarīgākais, eh, svarīgākā jūsu loma kā vicepriekšsēdētājiem. Tomēr man ir arī bažas par to, ka. Kā Eh, šos fondus nevajadzētu paredzēt tiem investām investīcijām, kuras var nosekt eh, privātais sektors. Eh, ir drīzāk jāfinansē tie projekti, kurus nefinansē privātais sektors. Līdz ar to arī ņemot vērā EIB e iepriekšējo projektu par projektu ehm, darbsviediem arī jau tiek sagatavots izvērtējums starp privātu un valsts uh, investīciju, lai tie nebūtu konkurences pozīcijās. Vai jums ir plāns arī, kā tālāk strādāt pie šī jautājuma privātais finansējums, valsts finansējums? Varat arī paskaidrot tā, to, ka jūs arī izmantosiet šo naudu manis minētajiem mērķiem un varbūt arī vajadzētu izvērtēt arī ietekmi uz darba vietām un klātāt. Paldies atbildi. Es vienmēr skundze, es pilnībā piekrītu jūs sacītajam par to, kā valsts uh, finans, uh, finansējumam valsts investīcijām nevajadzētu izkonkurēt uh, privāto finansējumu. Tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem, jo īpaši liela jēga nebūtu izmantot nodokļu maksātāju naudu, pat ja tā ir valsts nauda. Uh, finansē to pašu projektu. Es piekrītu, jā, kā Eiropas parlamenta veiktais darbs šajā jomā nodrošinātu to, ka visa valsts nauda, tai ir Tā ir jāizmanto arī, lai piesaistītu privāto finansējumu, un tas ir mūsu mērķis. Mums trūkst valsts finansējuma. Mums ir jāizmanto ļoti gudri, piemēram, Eiropas budžets, lai arī varētu piesaistīt vairāk privātā sektora investīcijas, lai atbalstītu mūsu projektus. Tirgus dažkārt tiešām ir ļoti kautrīgs runājot tieši par kompleksiem ilgtermiņa projektiem. Tādēļ Nē, es domāju, ka valsts nauda mums ir nepieciešama, jo privātais sektors nav gatavs uzņemties visus riskus lielos projektos. Esmu pārliecināts un es zinu, ka Eiropas investīcija bankā ir ļoti lielas zināšanas par to, kur tad ir šīs robežas un uh, kā arī viņu aizdevēja kapacitāti varētu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Es tiešām sagaidu ciešāku sadarbību ar Eiropas parlamentu deputātiem, jo jums noteikti ir lielāka pieredze darbā pie šiem jautājumiem, lai rast labāko uh, veidu, kā izmantot nodokļu maksātāju naudu un piesaistīt privāto finansējumu. Paldies! Nākamais runātājs Ald, no Aldi grupas. Ramon Tremosei Balsels. Liels paldies priekšsēdētāji. Katainen kungs, uh, esiet laipni sveikt šeit parlamentā. Jūs rakstiskajās atbildēs jūs arī daudz runājat pār uh, investīcijas pakotnes nākotni un daudz no mums var jums piekrist. Tomēr. Investīcijas tikai investīciju dēļ ir kļūda. Mums ir piemēri Eiropas Savienībā, kur ir lidostas bez uh, um, lidmašīnām, arī ātrgaitas lielceļi nekurienes vidu un tam līdzīgi. Un dažās dalību valstīs joprojām šādi veidi projekti tiek īstenoti. Katainen kungs, kā nodrošināsiet to, lai atlasītie projekti, kas tiks investēti, tiešām būtu Eiropas interesēs, un runājot gan par Eiropas konkrētu spējas un izaugsmas uh, pievienoto vērtību. Varbūt konkrētāks atbildes sniedziet, lai mēs varētu jūs atbalstīt. Un, Mums būtu no jums eh, jādzird kas konkrētāks. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Jūsu jautājums bija par to, kā mēs varētu izmantot valsts naudu efektīvāk un nevis eh, šķiest to projektos, kas nevienam īsti nav vajadzīgi. Es vienmēr e, vēlos runāt par nodokļu maksātāju naudu, jo varbūt kāds iedomājas, ka Eiropas nauda ir kaut kas e, tāds, kas nāk no kāda melna cauruma. Bet tas nāk no mūsu pilsoņu kabetām. Tādēļ naudu jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, lai katreiz, kad mēs ceļam jaunu lidostu vai uh, mm, jaunu ceļu, lai mēs par šiem projektiem varētu būt lepni. Komisija, Eiropas Savienība kopumā, es domāju, daudz mācījusies no pagātnes. Ir ļoti labi piemēri, ir slikti piemēri. Tādēļ es domāju, ka mums ir uh, nepieciešams vienmēr detaļas detalizētas ietekmes novērtējums un arī izmaksu ieguvumu eh, izvērtējums pirms mēs sakam jā lielajiem projektiem. Tas ir nepieciešams, lai mēs būtu godīgi attiecībā uz nodokļu maksātājiem. Vēl viena konkrēta lieta, ko mēs pašlaik gatavojam, mums ir jāatlasa ļoti uzmanīgi projekti. Mums ir arī jāicina dalība valstis izmantot atbalstu, ko viņi var gūt arī no Eiropas Savienības. Jau no paša sākuma projekta ir ļoti labi jāizplāno, lai varētu izvairīties no šāda veida kļūdām, kādas esam pieļāvuši līdz šim. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Dimitris Papadīmulis no GOE. Ekon komiteja, lūdzu. Kalimēr. Katainen kungs, esiet sveicināts no kreiso komandas un no Grieķijas. Eiropas centrālā banka paziņoja dažus pasākumus par kvalitatīvu, ko, kvalitatīvu atvieglojumu salīdzinājumā ar Bundesbanku. Vai jūs piekrītat še, šim skatījumam vai Bundesbanka? Junker kungs paredz 100 miljārdus izmantot ekonomikā. Šoibla kungs, mm, vai jūs piekrītat Junker kunga priekšlikumam vai nē? 2012. gadā kā Somijas priekšsēdētājs jūs mm, vienīgais no visām valstīm nebijat klāt solidaritātes pasākumā. Jūs vienīgais teicāt, ka Grieķijai nevajag, vienīgi jūs bija atturējāties un uzskatījāt, ka Grieķijai nav vajadzīga palīdzība 900 miljonu eiro. Jūs domājat, ka jūs vienīgais bija tas, kam bija taisnība? Thank you very much. Atbilde liels paldies. Papadimulis kungs par uzdoto jautājumu. Es varbūt nekomentēšu ECB politiku, pat ja man to gribētos, taču, nu, teiksim tā, ka esmu ļoti apmierināts ar ECB paveikto. Mums ir nepieciešams nodrošināt to, lai Eiropa būtu uzticama arī pēc eh, tam, kad ir arī veikti banku kvalitātes izvērtējumu un uh, drošības testi. Mums ir nepieciešams tiešām uh, šī uguns siena, lai parādītu pasaulē, ka Eiropa var uh, reaģēt uz negaidītām bankas, negaidītām bankas neveiksmēm, vēlos nodrošināt to, lai mēs neizmantotu naudu pirms tiešām tā ir nepieciešama. Ceram, ka mums nevajadzēs atbalstu no ECB bankām vai dalību valstīm. Tad jūs arī minējāt uh, šis kulturālos jautājumus, paskaidrošu, kas tad notika. 2011. gadā es biju finanšu ministrs. Mana valsts jau piedalījās tajā laikā Grieķijas un īrijas finanšu palīdzības pakotnē. Es uh, iestājos par to, ka arī Portugālē bija nepieciešams šāds finanšu atbalsts. Uh, un uh, sociāldemokrāta opozīcijas pārtīja solīja vēlēšana laikā balsotājiem, ka ja viņi kļūs par uh, koalīcijas uh, pārtīju, tad viņi prasīs atskaits un tad mēs lēmām, ka ja tiks izmantots CRS, tad arī valdība šo pieprasīs. Bet eh, mēs zinām, ka to neizmantosim, bet, eh, protams, mēs zinām, ka mēs izmantosim šo Eiropas stabilitātes mehānismu. Tas viss atrisināja. Paldies, tagad būtu ko Ferkungam vārds. Good morning, Vice President Designate. Labrīt, eh, komisāram et kandidātu. Runājot par Eiropas investīcijas plānu, es vēlos uzdot sekojuši jautājumu. Vai es pareizi jūs saprotu, ka mums ir eh, tagad jālabo Eiropas taupības politikas kļūdas? No kurienes tad nāks eh, valsts eh, finansējuma nauda? cik daudz papildus investīcijas no valsts budžeta jūs uzskatāt par nepieciešamu un jūsuprāt, kādas, kādu lomu spēlēs efektivitātes tehnoloģijas, runājot tieši par zaļo izaugsmī, par ekonomiku, kur tiek izmantot maz oglekļa tieši investīcijas plānu kontekstā. Paldies. Thank you very much, Mr. Pitikofer. Paldies. Um... Bütikofer kungs, jūs jautājat tātad, no kurienes nāks svaigi valsts nauda, cik tā ir vajadzīga un kādu lomu arī spēlēs jaunās tehnoloģijas darba vietu izveidē. Pirmkārt, skaidri runāsim, runāsim skaidru valodu. Eiropas Savienības dalībvalstis ir atguvušas pašapziņu. Un daudzas valstis, kuras bija pirms dažām valstīm riskantā pozīcijā, tagad ir atpakaļ tirgū. Tāpēc es gribu nodrošināt to, lai Eiropa paustu vēlmi risināt politiskus pasākumus, novēršot situāciju, kad viena, divas, trīs dalībvalstis um, sagādā bažas citām. Mums ir vajadzīga atbildīga fiskālā politika, bet no otras puses ir vajadzīgi bagātāki līdzekļi investīcijām. Var iedomāties, ka nākamos desmit gadu laikā daudz līdzekļu nāks no privātā sektora, bet ir vajadzīgs arī publiskā sektora uh, investīcijas. Uh, valsts līdzekļi tiks iegūti koordinējot sabiedriskos pasākumus un samazinot publisko parādu, valsts parādus un deficītu. Valstis, kurās viss norit gludāk, valstis, kurās kurās varbūt situācija nav tik laba, vajadzētu prioritiz, vajadzētu uh, pasludināta par privari, prioritāti publiskās investīcijas, kas ir priekšnosacījums jaunu tehnoloģiju un zaļāku tirgu izveidēju un paplašināšanai. Ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas, kas no aizstātu vecās. Paldies! Nākam runātājs bija no zaļajiem un tagad Stevens Wolfs no EFDD grupas. Tas ir Flīna kungs, Vufkungs nav uz vietas, vai es drīkstu uz, uz, uzdot jautājumu Katainen kungam. Rakstiskajās atbildēs jūs norādāt, ka ir nepieciešama atbildīgāka, pieejošāka, iekļaujošāka dalība darba tirgu, gan iekš, darb, dalība valstu iekšienē, gan starp tām. Kā tas atbilst Kamerona pāziņotajam mērķim, ka ir jāierobežo brīvā aprite kas būtu pasāk priekšnosacījums, lai turpinātu Eiropas eh, apvienotās karalistas dalību Eiropas Savienībā. Paldies par uzdoto jautājumu. Es domāju, ka personu brīva aprita ir Eiropas Savienības pamatvērtība. Tā ir viena no Eiropas Savienības, tas ir viens no mēr, Sa Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Es gribētu to aizsar, aizstāvēt. Un visnotaļ piekrītu tam, ko teica Junker kungs un Mariana Teisena, kas iestājās par personu brīvo apriti. Mums ir jāgādā par to, lai nebūtu pārvietošanās brīvības, labticības principu pārkāpumu. Es zinu, ka ir Jau šobrīd tiek veikti daži priekšdarbi darba grupu līmenī. Ierēģi mēģina noteikt, kādas dalībvalstīm ir reālās problēmas šai ziņā, jo mēs nevaram atļauties zaudēt pilsoņu uzticību. Mums ir jāizstāv savas pamatvērtības, un pārvietošanās brīvība ir viena no tām. Ja ir daži negatīvi uh, elementi, pārkāpumi, mums tie ir jānovērš. Es sagaidu, ka apvienotā karaliste darbosies kā labs atbildīgs partners, aizsargājot mūsu pamatvērtības arī nākotnē. Next. Paldies, nākamais runātājs Barbara kapela no neierakstītajiem. Priekšsēdā kungs, cienītais komisāra kandidāti pēdējie gadi rāda, ka tas, da, tās um, federālās zemes, kurās vairāk rūpniecības, labāk pārdzīvo krīzi. 3,5 miljonu darba vietu krīzes rezultātā tomēr Eiropā ir zaudēts. Eiropas Komisija 2012. gadā formulēja mērķu uzstādījumu palielināt Eiropas rūpniecību par 20% līdz 2020. gadam, bet tendence iet uz otru pusi. Šobrīd 2013. gadā dar, rūpniecība ir samazinājusies par vairākiem procentiem. Uh, īpaši tas skar tērauda rūpniecību, kur vairāk daudz, kas ir pārcelts uz citām valstīm. No 2013. gada oktobra Eiropas padomu nolēma skai, pieņēma skaitliskos mērķus, un ko jūs domājat, kāda ir iespēja Eiropas, panākt Eiropas rūpniecības atjaunošanu, uzlabošanu 2013. līdz 2020. gadā? Mrs. Keppel, thank you very much. Paldies, Kepels kundze, par uzdoto jautājumu. Es ļoti labi zinu, par ko jūs runājat. Esmu no valsts, kura vienmēr, kur ekonomika vienmēr uz priekšu virza eksports. Ienākumi, ko Somija var iegūt no ārvalstu tirniecības, ir mums ļoti svarīgi. Tāpēc konkurētspēja ir labklājības sabiedrības labākais draugs. Valstis, kurās ir 55% ekonomikas sastāda rūpniecība, mm, var atvēlēt līdzekļus sociāliem pasākumiem. Es ļoti labi saprotu, par ko jūs runājat. Pati šobrīd ir grūti pateikt, kur ir robeža starp rūpnieciskiem uzņēmumiem un pakā, pakalpojumiem Ir daudz ražotāju, kur, kur gūst ienākums no pakalpojumu sniegšanas, ir grūti šeit ieviet skaidrību. Es gribētu īpaši pievērsties pētniecībai un attīstībai. Tas ir vien, tā ir viena no iespējām, kā radīt kaut ko jaunu. Arī tradicionālam rūpniecības nozarēm ir jā, jāuzlabo savs stāvoklis, radot, atrodot atjaunojamās enerģijas jaunus līdzekļus, brīvās tirzniecības līgums ar citām pasaules daļām, ir vajadzīga kohēzija. Mēs nedrīkstam panākt, ka cilvēki aizplūst. Mums ir vajadzīga arī, mums ir vajadzīgs augsti kvalificēts darba spēks. To var izdarīt gan Eiropā, gan nacionālā līmenī. Paldies. Nākamais runātājs no EPP. Te, viceprezidents. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Kandidāta kungs, paldies par skaidrojumu. Man ir divi jautājumi. Viens attiecas uz koordināciju. Skaidrs, ka pēc tā jautāja problēmām, kas ietekmē ekonomikas izaugsmi, ir kredītu nepieejamība vairākās dalībvalstīs. Daļai to varētu atrisināt ar kapitāla tirgus savienību, kas ir atkarīgs no komisāra Hilla un no otras puses ambīciju trūkums reformās no atsevišķu dalību valstu puses. Šis jautājums vairāk ietilpst komisāra Moskoviči kompetence. Tāpēc gribētu zināt, kā esat iecerējis koordinēt darbu ar pārējiem portfeļiem, kas nav tiešā veidā atkarīgi no jums, bet var tiešā veidā ietekmēt izaugsmi. Uh, No otras puses, vai varat piedāvāt konkrētus pasākumus, lai veicinātu konkurētspēju, jo bez jebkādām šaubām viens no izaugsmes veicināšanas eh, pamatiem ir konkurētspēja. Paldies! Atbilde. Pīter eh, Gainkungs, jūs jautājāt par to, kā es koordinēšu darbu ar citiem komis eh, komisāriem izaugsmas ziņā. Un kādi ir konkurētspējas elementi? Sākšu ar otro jautājumu. Pirmkārt, investīcijas izglītībā izpētē. Mums ir nepieciešama šeit draudzīga vīde, tai skaitā saprātīgs nodokļu līmenis manā valstī. Mēs samazinājam korporatīvo nodokļu likmi pa 6% un pacēlām dividendžu nodokļu. Ja jūs paņemat, izņemat naudu no uzņēmuma, tā uh, tiek smagi aplikts ar nodokļiem Un vēl citi jautājumi. Sociālā kohēzija ir viena no konkrētspējas sastāvdaļām. Tālāk par koordinatoru darbu. Ar Francijas kandidātu, ar Britu kandidātu mēs runājām par to, ko mums vajadzētu darīt pašā sākumā, ja mēs tiekam apstiprināti amatos Mēs identificējām projektus pirmkārt infrastruktūrās, tālāk finanšu jomā vai kopā ar Francijas kandidātu, kā sadarboties ar investīciju banku. Tāpat arī jautājām citiem komisāru amatkandidātiem viņu viedokļus un sadalījām atbildības. Mēs koordinējam mūsu pūliņus no paša sākuma. Nevis kā kādreiz, kad kāds gatavoja vienu jautājumu un pēc tam e, nāca ar to uz kolēģijas sanāksmi, bet visi kopā pie, pa, e, no paša sākuma. Tāpēc mūsu paketi vēl nav sagatavoti, jo mums nav visas e, detaļas e, izrunātas līdz galam. Paldies! Nākošais runātājs Elīza Ferreira. Katainen kungs. Darbi ir svarīgāki par vārdiem. Somijas eh, ministrā matā jūs bijāt viens no stingrākajiem stingrās taupības eh, atbalstītājiem. Jūs teicāt, ka grēciniekiem ir jāatbild par grēkiem. Uh, Grieķijai vajadzēja aizņemties, Spānija nonāca grūtā situācijā. Portugālē ir paredzēts stingri taupības pasākumu apmaiņā pret finanšu palīdzību. Jūlijā Ekon komitejā jūs norādījāt, ka investīcijas un izaugsme eh, nāks eh, tiešā veidā no uh, stingrās taupības pasākumiem. Šobrīd jūs piedāvājat investīciju stimulēšanu. Kāpēc? No kurienes konkrēti tiks ņemta nauda? Paldies! Atbilde. Paldies, Frēris Kundze, par uzdoto jautājumu. Mums ir jāsamazina parāds, lai varētu nodrošināt izaugsmi un jāpanāk izaugsmi, lai varētu samazināt uh, parādu. To norādīja arī Piers Moskovisī. E, daudzas valstis ir daudz upurējušas pēdējo gadu laikam un bija jāatgūst uzticība, kas ir priekšnosacījums, lai varētu veidot darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas. Kā jau es sacīju, mēs tagad esam atguvuši uzticību. Un tagad mums ir jāskatās nākotnē jādomā par publisko resursu mobilizēšanu Eiropas un valstu līmeni jaunām investīcijām, lai varētu veidot jaunas darba vietas mūsu iedzīvotājiem. Tāpat arī Eiropa ir jāpadara konkurētspējīgāk ar pasākumiem gan Eiropas, gan valstu līmenī, lai mūsu mazie un vidējie uzņēmumi saņemtu vairāk iespēju sniegt pakalpojumus un pārdot savus produktus. Bet man jautājums nav tikai par to, vai, vai ir melns un balts runājot par fiskālo politiku un izaugsmi. Šie jautājumi viens otru papildina. Es gribu drīzāk runāt par jautājumiem, kas mūs vieno un nevis mūs atšķēļ. Eh, ir nozīmīgi panākt sadarbību no visām politiskajām partijām, lai varētu atrast vislabākos praktiskos pasākumus, kas veicinātu investīcijas, gan privātās, gan publiskās. Paldies, un tagad es nododu sanāksmes vadību Martitai Ulfskogai no Nodarbinātības komitejas, saka priekšsēdētājs. Order, order, I'll give the floor to Ulf vārds Ulrikei Trebesjus no ECR grupas. Ainen. Cienītais Katainen kungs, saskaņā ar jūsu rakstiskajiem, rakstiskajiem atzīm, at, atbildēm jūs īpaši rūpēsieties par to, lai samazinātu bezdarbu un veicinātu darbi, darba spēka apriti. Kā Eiropa nākotnē skatās uz migrāciju, tīpaši jauniešu migrāciju no Dienvidu uh, Eiropas. Vai tas nav bīstami šīm valstīm, ka aizplūst labākās smadzenes un tas ietekmē viņu konkurētspēju? Kā tas ir sam, samvietojams ar mobilitātes mērķi? Ir atšķirīgi izglītības standarti Eiropas Savienībā dažāda veida uh, skolu beidzēju līmenis, vai tas būtu jāharmonizē jūsuprāt, vai ir vajadzīga boloņas reklāma, ar, kas ir samazinājusi standārtus, tas liecina arī par, par to liecina situācija ar vācu diplomiem, vai nebūtu šeit kaut kas jādara. Thank you. Mrs. Trebesius. Um... Paldies par uzdoto atbildi. Es zinu dažus cilvēkus, man ir daži draugi Dienvidu Eiropā, kuriem ir nācies aizbraukt no valsts uz laiku, jo viņiem nebija darba, un šai ziņā uh, darba spēka ka brīvā aprit ir diezgan skumja lieta. Cilvēki ir spiest aizbraukt no savas valsts, pat ja viņi to negrib. Bet par laimi ir iespējas atrast darbu citur Eiropā. Tas jautājums nav tik meln balts, bet es saprotu, ko jūs sakāt. Smadzeņa aizplūšana var radīt problēmas valstīs, kur jauni izglītoti cilvēki vienkārši aizbrauc. Tāpēc ir ne, pastāvīga nepieciešamība strādāt dažādās, dažādos līmeņos, lai tiktu galā ar jauniešu bezdarba problēmu. Mobilitāti var pakāpeniski palielināt Eiropas līmenī, bet vajadzētu arī nodrošināt, ka dalībvalsts izmanto šo instrumentu dalībvalsts līmenī. Mēs vispirms šo jaunatnes instrumentu radījām mūsu valdībā. Esmu lepns, ka tas tiek kopēts visā Eiropā. Gribu šeit sūtīt savus sveicienus bijušiem kolēģiem valdībā, ar kuriem kopā mēs to izstrādājām. Jūs pieminējāt arī iespēja saskaņot izglītības kvalitāti, tas ir svarīgi, jo tas ir priekšnoteikums tam, lai izglītību vienā valstī pieņem citā, atzītu par tādu pašu, un tas ir viens no konkrētiem instrumentiem, ko var izmantot. Hārkin from... Paldies, Alde grupas pārstāva Mariana Hārkina Paldies, komisāra kandidāti. Va vakar, skatoties uz nodarbinātības un sociālo situāciju, mēs redzējām, ka ienākuma līmenis ģimenēs ir samazinājies, un Vācijā iekšzemes koprodukta prognozes 2014. un 2015. gadu ir samazinājušās par 1,25%. Pieprasījums ir kūturs, un nav nekāda cerība, ka tas varētu strauji palielināties. Startautiskais valūtas fonds aicina publiskās investīcijas, lai novērstu bezdarbu, kas šobrīd ir tik liels, labāks ekonomikas izaugsmas stimuls ir no aiz, aizņēmumiem nekā nodokļu apcipšanas. Mans jautājums jums tomēr ir šāds kā mēs šis, šos publiskos ieguldījumus iz, iz, izlīdzināsim, panāksim bez, jau, bez lieliem parādiem. Jūs runājat par in, izaugsmu un investīcijām, bet tas ir īsts un nulles jautājums. Kas nāk pirmais? Paldies par uzdoto jautājumu, Harkins kundze. Jūs teicāt, tas ir īsts un nulles jautājums. Domāju, ka vispirms ir jābūt stabilitātei, un pēc tam nāk ieguldījumi. Un Vismaz tā es saprotu, ka var panākt izaugsmi. Papildu nauda no valsts ieguldījumiem var tikt iegūt no dažādiem avotiem. Vispirms valstis, kurām ir tekošā konta pārpalikumi, var tās invi var līdzekļus investēt citur to var stimulēt arī ar e-ekonu. Mums ir vajadzīga koordinēta rīcība Eiropas līmenī. Ir zinām pieredze jau, kā tas tiek darīts. Lai panāktu publiskās investīcijas, mums nevajadzētu uzkrāt, ja, uzkraut sev jaunus parādus, jo ar katru jauno pārādu mēs apdraudam savus izredzes panākt ekonomisku atjaunotni šī atgūšanās to nevajadzētu apdraudēt tikai tāpēc, ka ir lielāks valsts parāds. Un vai iespējams izlīdzināt Eiropas Savienības budžetu, kā pagājušajā nedēļā teica Kristalīna, ja mēs neizmantojam šīs iespējas, tad mēs nezinām, ko mēs varam panākt, bet izmantojot līdzekļus efektīvāk, mēs panākam arī labākus rezultātus, un tieši šeit ir vajadzīgs stingrs atbalsts no parlamenta. Gribētu aicināt jūs arī stingri uzraudzīt dalību valsts. Ir vajadzība panākt to palīdzību, un šeit komisija ar parlamentu varētu sastrādāties, lai pārliecinātu dalību valsts, ka ir vajadzīga lielākas investīcijas un arī labāks Eiropas budžeta izmantojums. Un visbeidzot, mm, Eiropas iekšzemes iebi investīcija bankas kapacitāti. Ir vajadzīga lielāka ieguldījuma tieši no dalību valstīm. Paldies, un tagad es dodu vārdu Marianai Harkinai no Alda grupas, um, Mig Miguelam Viegas no Goja grupas. Ok, senhor Katainen, estou... fiquei muito comovido. Paldies, Katainenkungs. Uh, man tiešām aizkustināja jūs sacītais, jo Portugālē bija ļoti līdzīga situācija arī Barozo, kas bija toreiz premjerministrs, pēc tam aizmukus komisiju un Portugāla atstāja recesijā, līdz ar to es perfekti saprotu jūsu sacītie. Tomēr es gribētu pievērst jūsu uzmanību dažiem praktiskiem faktiem realitātei. Jūs ļoti labi zināt, ka valstīs, kur ir vairāk valstu izdevumi, ir tās valsts, kas vislabāk arī pretējos krīzei, un uh, tās ir arī valstis, kas labāk uh, pārdala ienākums. Jūs to labi zināt. Uh, Somija, kur ir uh, vislielākie tātad šie primārie valsts izdevumi. Mans jautājums ir sekojoši. Ja jūs turpināsiet pieturēties pie savas pārliecības, tas ir modelis, kas izniecina sociālo valsti, sociālo situāciju, bet kas veicina bagātības koncentrēšanos, vai arī meklēsim citu politiku, kas uh, atbalsta atalgojumu politiku un nevis tiek mazinātas darba vietas uzņēmumā. Uh, bet drīzāk, piemēram, nosaka nodokļa likmēs transakcijām biržā. Paldies! Atbilde, paldies, Jēgas kungs. Jūsu jautājums bija par uh, to, vai mums vajadzētu nodrošināt labāku ienākumu pārdāli, vai mums būtu jāpalielina algas un nevis uh, samazināt, piemēram, uzņēmumu nodokli. Es iestājos par to, lai būtu iekļaujošākā um, sabiedrība visā pasaulē un Mūsu sabiedrībā cilvēks ir galvenā vērtība. Manā valstī nav Neviens, kurš būtu pret labklājības sabiedrības ideju kā tādu, teicu jau iepriekš, ka atbilstīgi manai pieredzei. Tas nenozīmē, nu, ka visi tam piekrīt, bet ņemot vērā savu pieredzi, es uzskatu, ka iekļaujoši labklājības eh, sabiedrības labākais partneris ir globālā konkurētspēja. Valstī, kur ir 500 miljoni iedzīvotāju kur valsts sektors spēlē vairāk nekā 50% lomu visiem ienākumiem, tātad šāda valsts nevar atļauties vadīt un nodrošināt vienu no labākajām izglītības sistēmām iekļaujošo sociālo modeli, ja šī valsts nebūtu viena no konkurētspējīgākām valstīm pasaulē. Uh, Mums ir nepieciešama nauda no ārpuses. Es ceru, ka Eiropas sociālais modelis un uh, sociālā tirgus ekonomika būs balstīta uz augstu kvalitātes darba vietām, augstu kvalitātes izglītību, investīcijām, uh, pētniecībā un attīstībā kā arī uz elastīgu atvērtu iekšējo tirgu, kas sniedz iespēju tradicionālai rūpniecībai un arī jauniem uzņēmumiem, startups. Un tagad Džīna Lamberta no uh, Zaļajiem nodarbinātības komiteja. Liels paldies! Eh, man bija ļoti liels prieks dzirdēt jūs ievadvārdos. vārdos atsauci uz klimatu un atjauninājumiem enerģijas avotiem, jo mēs uzskatām, ka jūsu uh, portfelī tiešām ir liels trūkums tieši šajā jomā, un tas neatspūgļo arī to, ka klimats, finanšu, sociālā krīze nevar tikt risināts atsevišķi. Eiropa 2020 stratēģija atzīst, uh, ka šī zaļā pārē ir absolūti fundamentāla. Uh, Un līdz ar e, tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu darba vietas, prasmes, vietējās darba vietas, investīcijas uzticību. Tad e, kādus argumentus e, izmantosiet, ko darīsiet, lai nodrošinātu šo zaļo pārēju komisijā, padomē un ar sociālajiem partneriem, lai mēs konkrēti redzētu, ka rādu progresu šajā darbā un nevis tikai dzirdētu jaukus vārdus vai lasītu skaisti uzrakstīts dokuments. Paldies! Thank you very much. Paldies, Lamberts kundze, par jautājumu. Ir jāstrādā pie um, daudziem jautājumiem. Ikvienam ir sava apsēstība, un manējā ir atjaunīgās enerģijas. Es koncentrēšos vairāk uz šiem jautājumiem. Par zaļo uh, nodokļu priekšlikumiem es neesmu visai optimistisks, jo dalībvalstis nešķiet visai dedzīgas uh, izmantot to rīcībā esošos līdzekļus, lai veicinātu eh, tīrās tehnoloģijas un atjaunīgo enerģiju izmantošanu. Bet sadarbībā ar Francijas komisāru kandidātu un arī citiem komisāriem, kas atbild par šo jautājumu. Esmu iecerējis strādāt un izstrādājis savu enerģijas eh, nodokļu formu izmešu skaits i, apjoms ir samazinājies. Tāpat arī ir jādomā par automašīnu nodokļiem. Tas ir tikai viens no punktiem. Un emisiju tirzniecības schēma ir viens no visspēcīgākajiem rīkiem, kas ir komisijas darba kārtībā. Paldies! Nākošais runātājs Pātriks Soflīns no FDD grupas. Paldies, Katainēnkungs! Komisāra kandidāts Hils negribīgi runāja par lo Londonas uh, eh, leģit eh, citīs leģitīmo interešu aizstāvēšanu Tas ir viens no lielākajiem finanšu centriem Eiropas e, e, robežās. Vai jūs e, gribētu redzēt e, vairāk izkliedētātus e, šos e, centrus papildus Frankfurtē, lai varētu mazināt Londonas dominējošo lomu? Thank you. Paldies. Manuprāt, vissvarīgākais ir dažādot mūsu kapitāla tirgu, lai nauda plūstu uz turieni, kur tā ir vairāk vajadzīga. Manā izpratnē geogrāfija nav tik būtiska, esmu apmierināts pa, ja, par Londonas izaugsmi, Parīzes izaugsmi, Frankfurts izaugsmi. Uh, bet visvairāk mums vajag labāku kapitāla tirgus savienību, kas iekļauj daudzus jautājumus. Pamatdoma ir dot iespēju kapitālam brīvi plūst no valsts uz valsti. un veidot labākus finanšu instrumentus, it īpaši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Starp agrīnajām darbībām, ja mēs, Jonatans Hils un es tiekam apstiprināti jaunajā komisijā, ir attīstīt standārtus augstas kvalitātes vērts papīriem, lai mēs varētu šo rīku izmantot Uh, un stiprināt MBU iespēju saņemt finansējumu. Un otrkārt ir kopīgi un droši standarti pārobežu kredīti informācijai. Arī šeit mums ir jāpalīdz MBU. Un treškārt veicināt Eiropas uh, privātu investīciju tirgu. Kā jau es sacīju, manā izpratnē svarīga ir ne tikai geogrāfija un pilsētu nosaukumi. Uh, bet vairāk tās ir iespējas un reformas, lai mēs varētu eh, radīt vairāk darba vietu. Paldies! Nākošais runātājs Nikolās Bējs no pie grupām nepiedarošajiem deputātiem. Komisāra kungs, pašreizējās eh, institūciju darbības parāda integrisma pieaugumu. Pirms 17 gadiem uh, Amsterdams līgums svītro Romas līguma 44. Eh, pantu, kas bija liela kļūda. Tā ir jālabo, ja mēs vēlamies Eiropai piešķirt jēgu. Jūsu atbildēs es neatradu neko šajā uh, Uh, sakarā. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu modernizēt nodarbinātību likumdošanu? Un šajā sakarā pat, ja vajag pielāgoties visu laiku savienotajām valstīm, tad kāpēc neņemt vērā tos pasākums, kas ir sevi apliecinājuši um, Atlantijas otrajā krastā, kāpēc neveidot līdzīgu dokumentu, kā savā laikā Roosevelts to izveidoja. Un varbūt vairāk mums ir jādomā par vairāk par saviem uzņēmumiem. Kā Tainenkungs lūdzu laiks atbildēja. Paldies par, jaut, par atbildi. Es piekrītu, ka mēs nevaram konkurēt ar ķīniešiem. Um, un ir arī citas valstis, kurās sociālās aizsardzības likmi līmenis nav salīdzināms ar Eiropu, un mēs, mums pat nevajadzētu mēģināt ar viņiem konkurēt izmantojot algu līmeni un sociālos standartus, Eiropas sociālais modelis ir balstīts pilnīgi citā perspektīvā. Tavas, tā pamatā ir vienlīdzīgas iespējas citiem kvalificēts darba spēks, jo mums ir vajadzīga pievienotā vērtība izglītību un pētniecību, jo mums ir vajadzīga šī visvērtība. Eiropā ir tik daudz valstu, kuras ir tik komplicētas, ka mēs nevaram panākt, saražot pietiekami daudz, ražojot vairumā vai salīdzinu vai konkurēt ar zemākajām algām. Sociālais modelis mūsu ekonomikā ir balstīts uz pievienotās vērtības aspektu un sociālā nodrošināšana, drošības sajūta darbiniekiem, darba spēkiem ir jānodrošina pietiekamā līmenī. Domājam, ka, domāju, ka mēs vairāk zaudētu, ja mēs nenoslēgtu dro, godīgu darījumu ar Amerikas Vienotajām valstīm brīvās tirzniecības jomā. Ar citām valstīm varam iegūt kvalitatīvus darba vietas un izaugsmi, ja mums ir šis te godīgais darījums ar ASV. Paldies, priekšsēdētāji, komisāram at kandidāts. Pagātnē krīzes risināšana Eiropā bija stingrā staupības politika. Šobrīd ir vajadzīga jauna politika investīcijām. Attiecīgi es ceru, ka šī politika spēs rast kopīgu pamatu parlamentā no, un atbalstu no politiskajām grupām. Mēs runājam par 300 miljonu investīciju paketi. Ja šis budžets tiks pieņemts, tad komisijai būs mums jānorāda tās prioritātes un kā šie līdzekļi tiks tērēti gribētu zināt no jums, kādas ir šīs eh, prioritātes, lai kā mēs e, izveidosim vairāk darba vietu, kas ir tik ļoti vajadzīgs. Paldies! Atbilde. Kāzkungs. Prioritāšu ziņā mums ir jākoncentrējas gan uz uh, piegādi, gan uz pieprasījumu. Mums ir vajadzīgs vairāk investīciju privātā sektorā. Tas ir pirmkārt. Otrkārt ir jāizmanto publiskie resursi maksimāli efektīvi. Un esmu pārliecināts, ka mēs spēsim rast svaigus publiskus resursus publiskām investīcijām. Uh, jo tie ir nepieciešami, lai varētu uzsākt ekonomikas izaugsmi. Izmantojot efektīvā veidā Eiropas Savienības budžetu, izmantojot publiskos finanšu instrumentus labāk nekā iepriekš un mudinot dalību valstis, ir tīpaši ar budžeta pārpalikumu, mēs varam iegūt vairāk resursu. Bet tagad dažas prioritātes no piegādes puses. Pakalpojumu direktīvu stiprināšana ir prioritāra. Un ja mēs uzlūkojam izmaksas ne Eiropas kārtei, tad šis attēls mums parāda, kur meklēt jaunās darba vietas. Vienotais tirgus 260 miljārdu uh, transatlantiskais nolīgums 60 miljārdi, finanšu tirgi 60 miljārdi. Šis ir attēls, kas parāda iespējas. Tas nozīmē, ka komisijai ir vajadzīgas koordinētākas darbības, lai varētu sagatavot likumdošanas aktus, un šeit ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Es neesmu pesimists. Mums ir jāpieno mūsu labās idejas un jākoncentrējas uz to, kas mūs vieno un nevis kas mūs šķir. Paldies! Nākošais runātājs Udo Bulmans no sociāldemokrātu grupas. Tā, komisāra kandidāta kungs. <clears throat> Reālie investīciju deficīts Eiropā ir 200 miljārdi eiro gadā. To saka Junkers, Katainen kungs to apgalvo. Mēs tagad apsolām investīciju programmu 300 miljardu eiro nākamajiem gadiem. Es konstatēju, ka ir divu veidu cilvēki. Pirmā puse saka, tas ir fake, flop, tā ir neveiksme. Jūs to sakāt tikai apsteip, grib, lai panāktu balsojumu no parlamenta, un nav nekādas realitātes, reālas programmas, kā panākt izaugsmi un tad mēs iesim uz, un ir arī cilvēki dalībvalstīs, kas saka, ka zina, par ko ir runa. Jums ir iespēja līdz gada beigām šeit parlamentā celt priekšā pasākumu paketi, jo diskutēt ar parlamentu, runāt, lai panāktu šī parlamenta balsojumu par šo paketi. Vai esat uz to gatavs? Ja būsiet gatavs, tad mēs jums dosim savu palīdzību. Ja jūs gribat šādu balsojumu, man tas ir ļoti svarīgi komisijas, komisāru novērtējumam. Thank you, Mr. Bulman, you... Paldies, Bulman kungs, jūsu jautājums bija tāds, vai esmu iz, uh, aizrautīgs darbietu radītājs tikai tāpēc, ka gribu kļūt par komisāru. Tā nav taisnība. Esmu darbojies politikā krietni ilgi jau tagad, un esmu politikā tāpēc, ka gribu mainīt pasauli. Esmu strādājis Eiropas uzlabošanā dažādos amatos, un pat, ja mana partija bija vadošā viedokļa aptaujā, es aizgaino valdības, lai radītu tādu komisiju, kas ir labāka Eiropā. Tāds bija mans mērķis, un būšu tikai priecīgs, ja parlaments piekritīs skaidri strādāt ar investīcijām, konkurētspēju un darbvietu izveidi. Apstiprināšanas gadījumā es norganizēšu komisāru komandu, kuras vadīšu, un tad mēs uzklausīsim parlamentu, parlamenta domas par to, kas ir, kādai būtu jābūt visiedarbīgākajai investīciju paketē. To mēs vēl neesam darījuši, jo jaunā komisija vispār vēl neeksistē, bet atkarībā no jūsu lēmumiem es gribētu organizēt darbu tā, lai dažādie komisāri un arī es varētu satikties kopā ar parlamenta deputātu grupām un pārspriest lietas, jo jūs pārstāvat dažādas geogrāfiskas mm, vietas. Man ir desmit sekundes vēl. Ja runa ir par budžeta naudu, tad es gribētu skaidru atbildu uz jūsu jautājumu, komisāra kandidāta kungs. Right. Ja pareizi sapratu jūsu jautājumu par budžeta balsojumu, es nezinu, vai es jūs sapratu pareizi, bet es taisos sastrādāties ar Kristalīnu Georgievu, lai izmantotu mūsu kopīgo budžetu efektīvāk, lai izlīdzinātu publiskos līdzekļus, valsts līdzekļus, novirsot tos investīcijām. Uh, vienlaikus dodot jaunu stimulu un līdzekļus ieguldījumiem mums ir jāizmanto nodokļu maksātāja nauda efektīvāk, lai radītu pēc iespējas vairāk darba vietu. Henkel, ECR. Paldies, Haus Ulf Henkels, ECR, ECR, Katainen kungs. Jūsu darba nosaukumā ir minēta konkurētspēja. Pirms daudziem gadiem Briselē bija komisārs Leons Britens, kurš vienmēr uzdeva sev vienu jautājumu, kā Eiropa var kļūt konkurēt spējīga, un viņš atbildēja ar konkurenci. Kamēr eiro ir krīzē, komisija aicina kaut ko pretēji konkurencēt, aicina harmonizēt lietas. Komisija aicina radīt kopēju bezdarbnieku sistēmu, bezdarbnieku apdrošināšanas sistēmu, nevis nodokļu konkurenci, bet tagad grib nodokļu harmonizēšanu. Prezidents Junkers grib eiro obligācijas un Eiropas banku savienība ir tikai nacionālo banku risku socializācijas. Tas var novest pie eiro stabilizācijas uz kādu, lā, uz kādu brīdi, bet vai jūs tiešām domājat šī harmonizācija ko šī harmonizācija dara Eiropas konkurētspējai salīdzinot ar visu pārējo pasauli. Mr. Henkel, thank you very much. Paldies, Henkel kungs. Jūsu jautājums bija par harmonizāciju un vai tā palīdz vai kaitē konkurencei, vai arī tā rada mākslīgas struktūras, struktūras kuras neuzlabo konkurenci. Harmonizācija vai saskaņošana nozīmē vienādus noteikumus vienādos apstākļos. Mums ir jāizveido godīgs spēles laukums. Saskaņošana tomēr nenozīmē, ka viens izmērs derēs visiem. Kā Eiropas lēmējiem mums ir rūpīgi jāpadomā, kurās jomās šī harmonizācija ir vairāk vajadzīga un kurās jomās tā nav vajadzīga. Tas ir arī jautājums par subsidiarietāti. Manuprāt, ir daudzi jautājumi, kuros ir vajadzīga saskaņotāka politika. Piemēram, vienotais tirgus ir šāda joma enerģētikas vienotais tirgus, digitālās satura tirgus, stingrāka pakalpojuma direktīvas ieviešana. Šeit ir vajadzīga rūpīgāka harmonizācija, bet vienlaikus tai pašā laikā ir arī daudz jautājumu, kurus ir labāk risināt nacionālā vai pašvaldību līmenī. Tam nebūs kaitīgu blakus parādību Eiropai kopumā. Paldies. Un. Alde Group, the floor is yours. Rikē Kungs no Alde grupas. Les besoins de finance. Komisāra amats kandidāts komisija uz tu, turpmākajiem gadiem eh, vērtē, ka būs nepieciešama tūkstoši miljārdu investīcijām. Eh, Connecting Europe saņēma tikai 33 miljārdus, tāpat arī privātie kapitāli eh, nav, netiek modināti investēts. Eh, kur, no kurienes tiks ņemti Junkerkunga 300 miljārdi? Tālāk divi konkrēti jautājumi. Vai jūs atbalstīsiet Eiropas fonda veidošanu ilgtermiņa investīcijām, kas ir balstīts uz aktīviem. Otrakārt, vai jūs izmantosit eh, regulējumu instrumentus, lai veicinātu eh, privāta kapitāla eh, virzību publiskām investīcijām. Paldies! Mr. Rikē, thank you. Rikē, kungs, paldies. The, your question... Jautājums par to, kā finansēt lielos infrastruktūru projektus, it īpaši transportā, un no kurienes tiks ņemt līdzekļi. Šis jautājums ir mana amatā pašā centrā. Un šī ir tā joma, konkrēti transports, kurā mums ir jāmeklē inovatīvas eh, finanšu, finansējuma iespējas. Manuprāt, jāpieturas pie principa, ka eh, publiskajās investīcijās ir maksimāli jāpiesaista privātie līdzekļi. 300 miljārdi nav vienīgā likviditāte. Daļa no tā ir, bet izmantojot citus pasākumus, regulatīvo eh, pasākumus, mēs varam panākt šīs 300 miljārdu reālās investīcijas. Connecting Europe iespēja pasākums arī šeit tiktu iekļauts un projektu obligācijas var izmantot mērtiecīgāk nekā iepriekš. Mums ir zinām pieredze no projektu obligācijām, pat ja ir bijuši tikai pilotu projekti. Uh, bet esam pārliecināts, ka projektu obligācijām varētu būt nozīmīgāka loma, it īpaši lielos infrastruktūru projektos. Tāpat arī kapitāla tirgus direktīva un maksātspēja divi varētu eh, mudināt vairāk investēt reālajā ekonomikā nekā iepriekš. Esmu iecerējis strādāt pie šiem jautājumiem kopā ar Britu komisāru. Paldies, Linna Boilana no Goe grupas. Paldies, īrijas bezdarba likme ir ārkārtīgi liela, ceturtdaļa miljonu no pilsoņiem ir iemigrējuši un uh, daudzi arī tad, tad ir uh, šajā bezdarbā, kas ir likme 23%. Arī budžets ir samazināts par 66 miljoniem eiro. 2010. gadā īrijai teica, ka uh, kreditoru monetāru politika palīdzēs, bet tas tikai padziļināja krīzi. Tiek arī ļoti skaidri teikts, ka Eirozonai bija īpašs pienākums attiecībā uz īriju un ka Eiropas glābšanas mehānismam vajadzēja arī ņemt vērā rekapitalizāciju retrospektīvā. Es zinu, ka uh, jūs toreiz teicāt, ka uh, glābšanas mehānisms nebūtu atbalst, atbilstīgs, vai esat pārskatījuši savu nostāju, ja nē, tad kā varat paskaidrot, kā īrija var vispār veikt publiskas investīcijas eh, nodarbinātībā, ņemot vērā, cik grūta situācija ir pilsoņiem? Thank you. Paldies par jautājumu. Jūsu jautājums tātad bija par to, kā var veikt investīcijas nodarbinātībā. Īrijai ir tīpaši, ņemot vērā, ka īrija joprojām pielāgo konsolidācijas pasākums un ka īrijas tauta ir ļoti sarežģītā situācijā. Es saprotu, uh, kāda ir uh, situācija, kādā dzīvo daudz īri. Uh, un īru tauta ir ļoti drosmīga nācija. Tā uzņemas atbildību pāri savus valsts galveniem izaicinājumiem, taču īrija ir viena no valstīm, no kuras es sagaidu nākam daudz privāto investīciju ņemot vērā valsts konkurēt spēju, ņemot vērā to, ka īrija arī rūpējas par saviem uzņēmumiem arī ļoti sarežģītā situācijā. Šis ir arī viens no iemesliem, kādēļ mums ir nepieciešams kopīgs Eiropas darbs. Mums ir jāpalīdz valstīm Izmantot uh, struktūrālos fondus, jārod jauni finanšu instrumenti, lai varētu finansēt lielos infrastruktūras projektus. Mums ir jāpievērš uzmanība arī pētniecībai un attīstībai. Visas dalība valstis vairāk vai mazāk ir līdzīgā situācijā mums no jauna ir sevi jāizdomā. Ja spēcīgākās valstis nevar teikt, kā viņi tās vienmēr būs spēcīgas arī pēc desmit gadiem, jo visām valstīm ir jāreformējas, lai radītu jaunas uzņēmumus un darba vietas. Paldies! Ernests Urtasons no Zaļajiem ekonu komiteja lūdzu. Katainen kungs, esmu šeit jūs aizstāvat eh, bargos eh, taupības režīmus. 2010. gadā jūs eh, bijāt pret atbalstu Grieķijai. Trojka šobrīd tiek Eh, kvalificēta kā parādu eh, advokāti, bet ka tā ir kungs eh, par investīciju plānu, kas jūs neko konkrēti nepateicāt. Jūs pieminiet publiskos fondus, tie ir iestrādāti jau nacionālajos budžetos. Vai ir vai nav, vai tie ir iestrādāti Eiropas budžetā, un ja nav, tad no kurienes nauda tiks ņemta. Jūs neko konkrēti nepateicāt. Pastāstiet kaut ko par tiem konkrētāk. Is it okay for you? Thank you very much. Mēs nesaņēmām tulkojumu par to, saka priekšsēdētāji. Jautājums bija, ka es biju pret Grieķijas un Portugāles paketēm. Un no kurienes tiks saņemt līdzekļu investīcijām? Norādīšu skaidri, ka es atbalstīju Grieķijas paketi pretēji citiem viedokļiem manā valstī. Kā finanšu ministrs es e, mēģināju pārliecināt Somus, ka ir jāpiešķir Portugālei finanšu palīdzības pakets. Tas bija ļoti nepopulārs pasākums. Es nodrošināju savas valsts dalību šajās programmās. Gan ekonomikas dēļ, gan solidaritātes dēļ. Bet tas nebija viegls uzdevums. Manā valstī tie, kuri zaudēja darbu krīzes dēļ citās Eiropas daļās, pilnīgi leģitīmi uzdeva jautājumu, kāpēc mums ir jāizdod nauda tiem, kas ir radījuši krīzi. Un es esmu zaudējis darbu krīzes dēļ. Es ceru, ka mēs, kā Eiropas politiķi, varēsim veidot tiltus starp tautām un iedzīvotājiem. Es saprotu, ka uh, iedzīvotāji ir ļoti nemierā uh, sakarā ar uh, krīzēm Grieķijā, Portugālē, Īrijā, Spānijā, bet mums ir uh, jātuvina cilvēki. Mums ir jāsaprot cilvēku uzskata dažādās Eiropas daļās. Taču līdzekļiem ir jānāk no dalībvalstīm, it īpaši no tām, kam ir tekošā konta pārpalikums, un no labākas Eiropas budžeta izmantošanas. Tāpat ir vajadzīga koordinēta Eiropas pūliņa. Noslēgumā gribu sacīt, ka jāskatās uz priekšu. Mums ir jāsūta pilsoņiem iedvesmojoši vēstījumi. Ne, mazāk domāsim par to, kas ir bijis slikts pagātnē, raudzīsimies nākotnē. Eh, Mark. Paldies. Nākošais runātājs Marko Valentīns no FDD grupas. Lūdzu. Paldies, esmu šeit. Liels paldies priekšsēdētā, labdien! Jūs runājāt par valsts investīcijām, privātajām investīcijām, 300 miljārdu eiro plānā, runājāt arī par eh, kādiem finanšu instrumentiem, tas mani satrauc. Finansējums, tātad eh, miljons miljārdi, reālā ekonomika 75 tūkstoši, tātad 15. Um, ehm, Uh, reizu liela atšķirība, un līdz ar to mums tas viss būs arī reglamentē, jāreglamentē, un visas šīs uh, burbulis uh, kaut kādā veidā ir jāizteno. Manuprāt, finansējums jau pārāk ietekmē politiku. Jūs reformā prasāt uh, upurus, bet uh, tas pārvērt skatīsies eh, dividendēs eh, bagātajiem un pilsoņi dzīvos nabadzībā. Pirms atvērām eh, durvis privātajiem investīcijām, varbūt labāk būtu nodalīt reālo aktivitāti no finanšu aktivitātes. Sagaidu lūdzu konkrēti atbild. Paldies. Vārds Kataininkungam atbildē. Thank you very much. Your question. Paldies. Jautājāt par to, kā mēs varam veidot labākus apstākļus mazajiem investoriem, tiem, kur izmanto savus līdzekļus akciju iepirkšanai, un kā mēs varam veidot taisnīgāku finanšu tirgu, piemēram, regulējot banku bonusus un tā tālāk. Es gribētu lielā mērā pateikties Mišelam Barņē par paveikto. Mums ir jāpanāk, lai dalībvalstis un banku sektors pieturas pie jaunajiem noteikumiem, kas ir izveidoti pēdējo divu gadu laikā, kā arī banku savienības izveidošana ir ļoti nozīmīga, jo tā palīdzētu veidot stabilitāti tirgū. Bez tam mums ir jādomā par augstas kvalitātes eh, vērtspapīriem, lai MBU gūtu jaunas iespējas piekļūt finansējumam. Eiropā ir daudz iespēju un līdzekļu, bet kaut kādu iemeslu dēļ tie netiek novirzīti tur, kur ir visvairāk vajadzīgi. Lai stiprinātu labklājību, Eiropā. Mums ir nepieciešams darba vietas, kā sacīja Žārs Klots Junkers. Darba vietas galvenokārt rada privātais sektors un nevis valdības vai Eiropas institūcijas. Tāpēc mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie politiskie līdzekļi, lai radītu labāku vienoto tirgu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tradicionālajām nozarēm lai veidotu jaunas darba vietas. Paldies! Nākošais runātājs Fransuāza Grosteta no Tautas partijas. Paldies, Katainen kungs! Runāšu par jauno komisijas izaugsmes stratēģiju, ko mēs gaidām uz 2015. gadu. Konkrētie pasākumi šajā stratēģijā. Kā tie tiks ieviesti konkrētās darbībās, jo papildus lielajiem projektiem ir izaugsmes potenciāls, kas slēpjas labā likumdošanas piemērošanā un pirms jaunu priekšlikumu sagatavošanas, vai jūs izvērtēsiet esošās likumdošanas potenciālu cita starpā vienotajā tirgū. Tālāk par 300 miljārdu investīciju ļoti daudz ir darāmā digitālajā eh, tirgu. Ko jūs darīsit, lai pašvaldības eh, spētu izmantot šo jauno finansējumu? Merci beaucoup. Paldies, eh, Grostets kundze, par jautājumu. ir eh, stratēģija vajadzīga vairāk rīka nekā tikai 300 eh, miljārdu investīcijas, jo ja mēs vēlamies veidot eh, sociālo modeli, mums ir jābalstās uz ilglaicīgām vērtībām, kur viena no sastāvdaļām ir kvalitāte kvalitatīvas noturīgas darba vietas. Pie tā mēs strādāsim kopā ar Beļģijas komisāru. Mēs nevaram pieņemt sociālo dempingu. Mums ir vajadzīgs jaunas reformas eh, dalībvalstu līmenī. Un arī jūs pilnīgi pareizi norādījāt, mums būs jāievieš jau spēkā esošie likumdošanas instrumenti kā vienu no piemēriem nosaukšu pakalpojumu direktīvu. Ja mums būs labi ieviesta pakalpojumu direktīva, tad Eiropas Savienībā būs vairāk darba vietu. Domāju, ka ir pienākusi jauna fāze Eiropas ekonomikā, kad mēs koncentrējam uzmanību uz investīcijām. Uzticība ir atgūta, bet mums vajag investēt izmantojot privātās sektora naudu, aizstāvēt eh, enerģijas sektoru, digitālo jomu un ieviest citus pasākumus, par ko mēs jau esam vienojušies. Tāpat arī efektīvāk ir jāizmanto publiskā sektora nauda. Paldies. Nākošais runātājs Pervanša Beres no sociāldemokrātu grupas. Katainen kungs, domāju, ka Eiropa nebū, nekļūs par lielu Franciju, bet dažkārt jums liekas, ka tā varētu kļūt par lielu Somiju. Un dažkārt man liekas, jūs piemirstat, ka pat um, ehm, Barozu uz tika uzskatījis, ka uh, sociālais modelis būtu daļa no konkurētspējas Eiropā. Kad jūs runājat par uzticības atgūšanu, es nesaprotu, par ko jūs runājat, kad vairāk nekā 57% eiropiešu nepiedalījās vēlēšanās, man tā neliekās. Varbūt mēs varētu runāt par uh, atgriešanos uzticības ziņās tad, kad jūs runājat par Eiropas Savienības atveseļošanos un galveno rīkumu. Un par šiem 300 miljardiem jūs neko ne, nesakat, kā tie tiks izmantoti un kā tiks e, finansēts investācijas bez jebkāda parāda. Vai jūs vēlaties atbalstīt finanšu transakciju aplikšanu nodokļiem, vai jūs uzskatāt, ka nacionālais līdzfinansējums no struktūra fondos var tikt eh, atņemts no deficītā aprēķināšanas un kāda ir jūsu apņemšanās attiecībās termiņiem pār investīciju eh, plāniem. Katainen kungs, lūdzu. Paldies, Pērēs kungs, par uzdot, uzdoto jautājumu. Jūsu jautājumā bija vairāk aspekti, kas attiecās uz konkrētiem pasākumiem, investīciju paketē. Un vai var tikt izmantot finanšu transakciju nodokli? Kā arī par termiņiem bija runa. Jaunievēlētais priekšsēdētājs komisijas sācīja, ka ir jābūt pirmo trīs komisijas darba mēnešu laikā jāidentificē šī investīcija pakete. Pie šī uzdevuma esmu iecerējis strādāt. Otrkārt, par privātu, par publisko līdzekļu izcelsmēm atkārtoju, ka labāk ir jāizmanto Eiropas investīcija banka, eh, Eiropas eh, finanšu instrumenti, Nacionālo banku iespējas un Eiropas budžeta labāka izmantošana publisko resursu ziņā, kā arī no nacionālajiem budžetiem, tīpaši no valstīm ar budžeta pārpalikumu. Visbeidzot, mums ir nepieciešams koordinēts Eiropas darbības, lai nodrošinātu to, ka mūsu politikās nepalielinās deficīta līmeni. Tāpat jūs sapratīsiet, ka es nevaru visas detaļas šobrīd izklāstīt, jo mēs neesam tās vēl līdz galam izrunājuši ar, nā, ar nāk, nākotnes kolēģiem, kā arī atsevišķos pasākumos eh, un līdzekļos būs vajadzīgs spēcīgs politisks konsensus, lai tie būtu ar pozitīvu ietekmi un negribētu runāt par jautājumiem, kas varētu būt ar negatīvu ietekmi. Gribētu uh, saukt jūs pie kārtības par runas laiku, saka priekšsēdētāja. Dodu vārdu Sampo Terho no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētājs, iet sveicināts mūsu komitejā, Katainen kungs. Nu, jau divas stundas runājam, bet man joprojām ir sajūta, ka mēs īsti nezinām par jūsu konkrēto rīcības plānu. Tad ko konkrēti darīsiet? Jo vēlaties iegūt mūsu uzticību, tad nu, mums ir nepieciešama konkrēti piemēri par to, ko esat iecerējis darīt. Jūs teicāt, ka vēlaties uh, rast inovatīvākus risinājumus, ka jāizmanto efektīvāk valsts nauda, labāk jāizmanto struktūrālie fondi un tā tālāk. Tagad konkrēti, kā jūs izmantosiet labāk valsts naudu? Kā jūs radīs, ra, radīsiet šos inovatīvos risinājumus? Kas tie tādi ir? Jums nav jāsniedz daudz piemēri, bet uh, miniet konkrētas rīcības, kādas vēlties veikt, un nerunājiet vairs par jūsu labajām iecerēm. Mēs zinām, ka tās ir labas. Mums vajag nepieciešama konkrēta rīcība, piemērs. Atbilde. Katainen kungs, lūdzu. Paldies! Eh, Terho kungs, jautājums par to, kāda ir konkrēta rīcība, kādu es varētu uzsākt attiecībā uz investīciju pakotni. Vispirms bija iespēja apmainīties ar viedokļiem arī iepriekš un vēlos arī dzirdēt jūsu priekšlikumus pār efektīvākajiem rīkiem. Otrakārt, man uh, Vēl nebija iespēja arī par to runāt ar Junker kungu un komisāru kolēģiem. Ja, protams, mūs uh, atbalstīs uh, Eiropas parlaments, viss vēl nav izstrādāts, viss vēl nav gatavs. Man bija iespēja runāt ar Pieru, kā izmantot uh, Eiropas investīciju banku, kā konkrēti izmantot nodokļu politiku, lai varētu nonākt pie labiem rezultātiem. Es ceru, ka jūs saprotat, ka viss vēl nav atrunāts, jo jaunā komisija vēl nav izveidota, nepastāv. Daži piemēri. Kristalīna teica pagājuši nedēļ, ka viņa vēlētos divkāršot aizdevumu apjomu, ņemot vērā to līmeni, kādos tie ir tagad. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varētu izmantot Eiropas budžetu efektīvāk, un šeit var atbalstīt kristalīnu. Uh, palielināt arī Connecting Europe Facility potenciālu un projektu obligāciju projektiem. EIB cieši strādāšu ar Hojeru, lai varētu palielināt EIB ne tikai infrastruktūras vajadzībām, bet arī, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu un izglītību. Tas ir kas pilnīgi jauns līdz šim, nekas tāds nav bijis, nu vismaz nepietiekamā līmenī. Man ir jāstrādā ciešā sadarbībā ar pirmo vice priekšsēdētāju Timermani, lai varētu cīnīties pret birokrātiju, labāk eh, nodrošināt koordināciju šajos dažādos jautājumos. Jautājumi ir ļoti daudz, eh, nevaru to visu minēt divās minūtēs, bet noteikti varam vēl par to runāt. Tagad vāco Līrēnkungam, ETP grupa. No Alde grupas eh, pārskās priekšsēdētāja, liels paldies! Uh, godētājs komisāram at kandidāti. Tika norādīts, ka jūsu portāls būs ļoti svarīgs. Tam ir jābūt ilgtspējīgam, konkurētspējas e, jomā, enerģetikas jomā pašlaik. E, Eiropa ir pārāk atkarīga no fosīliem enerģijas avotiem. Un pārāk esam arī atkarīgi no Krievijas gāzes. Uh, Eiropas parlaments jau uz to norādījis arī divas nedēļas atpakaļ, uzsverot to, kā ir nepieciešams uh, uzlabot enerģētikas drošību Eiropā uzlabot arī mūsu spēju pretoties ārējiem spiedienam. Kā vice priekšsēdētājs, kā esat jūs iecerēji strādāt pie šīs idejas, uzlabot enerģētikas drošību, kā arī samazināt Eiropas atkarību no ārvalstu enerģijas, runāt arī par biomasu un dažādiem enerģētikas citiem avotiem, ko darīsiet, kā izmantosiet 300 miljārdus eiro zaļā, ilgspējīgā ekonomika. Šīs ir ļoti svārīgs jautājums no ekonomiskās, ilgspējīgās uh, Mm, attīstības viedokļu ne tikai Somijā. Paldies, atbildējuši somiski, saka Katainen kungs. Kiitokset edeltäjäni. Liels paldies arī manam priekšgājējiem. Jūsu jautājums ir par to, kā varam uzlabot enerģētikas drošību Eiropā, kā arī Eh, kā mēs varam strādāt pie tiem saucamajiem tīriem enerģētikas avotiem, kā labāk to izmantot, vairāk ražot, uzlabojot konkurētspēju. Vispirms, pirmā praktiskā lieta ir investīcijas enerģētikas nozarē, proti investīcijas uh, enerģētikas savienojums, tad uh, Spānija, Portugāle, kurām ir jāizkļūst no izolācijas, ir jāsavienojas ar Franciju un pārējo Eiropu. Tas ir viens gals, un otrs gals ir savienot Somiju ar uh, Baltiju konektoru, tātad Baltijas valstīm, un pēc tam ar visu pārējo Eiropu. Uh, Eh, šīs abas eh, um, galējības, abi Eiropas gali savā starpā nav savienoti, mums tie ir jāsavieno. Otra lieta jauns, eh, jauna enerģijas avot, lai varētu daudz veidot mūsu um, piegādi. Jā, ir arī šīm somiem jābūt um, Eh, divos virzienos, piemēram, gāzes ražošanas gadījumā, tad ir jāinvestē pētniecībā un attīstībā. Es domāju, ka ir nepieciešams tīras enerģijas, un mums ir iespēja arī eh, stimulēt mūsu ekonomisko izaugsmi un mazināt arī satunītas efektu gāžu ražo, ražošanu. Tas uzlabos mūsu uzņēmumu konkurētspēju Eiropā un tālāk iekšējais tirgus. Diemžēl. Uh, Mēs redzam, jā, ka rīkojamies tā protekcionistiski. Vēl joprojām ir komerciāli šķēršļi, lai attīstītu tīro enerģiju ražošanu. Mums ir nepieciešams konkrēts vienots iekšējais enerģētikas tirgus. Paldies. Tagad debats vadīs Būzēka kungs. Paldies. Jā, tagad ir pienācis mans eh, vadības laiks. Paldies, kolēģi. Kolēģi, sākumā atvainojiet, man ir jāsaka, bet kā esam iekavējuši jau par desmit minūtēm. Aicinu tiešām visus uh, deputātus no trim komitejām ievērot sev atvēlēto laiku. Tiešām man žēl, ka man tas ir jāatgādina, jo visi 45 deputāti vēlas uzdot savu jautājumu. Līdz ar to mums tas ir ļoti svarīgi pieturēties stingri pie atvēlētā laika. Palama Lopes, lūdzu. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Katainen kungs. Investīcija mērķi Eirozonai nav skaidri. No kurienes eh, tiks ņemti papildu līdzekļi, lai šos darbu paveiktu? Savukārt netiek ņemtas vērā vājās perspektīvas nākotnes pieprasījumam Un man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, vai jūs atbalstīsit e, plānu investīcijām, e, e, ko sagatavojas arotbiedrības? cīnīsieties pret sociālo dumpingu un kā garantēsit, lai panāktu produktīvu konverģenci starp dalībvalstīm, ņemot vērā lielās atšķirības? Un vai uh, cīnīsieties pret eh, nodokļu krāpšanos eh, vai uzturēsiet struktūra reformas, kas ir izraisījušas tik daudz problēmu. Runātāji tiek pārtraukta, nevajadzētu lasīt tik ātri, es saprotu, ka jums tas ir grūti, bet eh, tomēr to ir, var izrādīties grūti iztulkot. Kandidāta kungs Jums laiks atbildēji. Thank you very much, Mrs. Paloma Lopes. Liels paldies, Paloma Lopes kundze. Pirmais jautājums bija par to, vai es atbalstu investīciju pakotni. Un uh, valsts sektors spēja investēt vairāk nodarbinātībā. Atbildi ir jā. Tā jau arī es uh, redzu savu uzdevumu Vēlos, lai arī privātam sektoram būtu labas iespējas arī veikt uh, investīcijas. Nākotnē Eiropā ir brīnišķīgas priekšrocības aktīvi, bet, diemžēl, Eiropai mēs neļaujam varbūt izmantot pilnībā savu potenciālu. Otrs jautājums, kā es uh, cīnīšos pret sociālo dempingu. Šeit grib izteikties ļoti skaidri. Sociālās tirgus ekonomika nozīmē to, ka Mums ir vieni noteikumi visiem. Sociālais dēmpings nevar būt Eiropā, tam nav šeit vietas, jo tas ir pretrunā ar sociāla tirgus ekonomikas principiem. Tas, tas ir tikai rīks, tas uh, nav pašmērķis, bet es arī piekrītu Junkers sacītajiem šai sakarā. Viņš teica, ka Piemēram, nosūtīto darbinieku direktīva ir strikti jāpiemēro, un kopā strādāšu ar Marienu Tīsenu, kas arī sniegu savus sākotnējās norādes par to, kā viņa veiks šo darbu ar jauno īstenošanas direktīvu un arī skatīsim šo pašu direktīvu. Bet jā, mums ir nepieciešams dialogs iesaistīt visas interesētās puses. Paldies, Monika Vana no Regi komitejas, lūdzu. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Jūs runājat par daudziem finanšu instrumentiem. Mazāk par struktūru fondiem, bet par investīciju politiku. Arī teritoriālo investīciju politiku, un tā ir reģionu politika, un vienalga, kā šī paketa izskatīsies, 300 miljardu investīciju pakāpi, tā ie, eh, pa, eh, paketi, tā ietekmēs struktūru politiku, vai tā jau ir saplānota vairākām valstīm un reģioniem, vai 2020. gada programma par klimata aizsardzību, nodarbinātību, vai šeit šī šīs investīcijas kaut ko mainīs? Un mans jautājums ir tāds, vai jūs varat garantēt, ka būs drošas investīcijas šiem apstiprinātajiem mērķiem, it īpaši saistībā ar makroekonomikas nosacījumiem? Vai esat vienojušies ar eh, makropolitikas komisāri, vai, tas neno, vai investīcijas nenovedīs pie pārāk liela deficīta? Kāda būs, kāds būs jūsu mantāts? Paldies, vārds tik dots eh, viceprezidenta kandidātam. Paldies. Es arī nāku no reģiona savā valstī no austrumu daļas un biju valdes loceklis, kurš, kura nodarbojās ar reģionu fondiem, tāpēc jūsu jautājums man ir pazīstams. Runājot par makroekonomikas nosacītību struktūra fondos, es vēlētos atzīmēt, ka mēs vēlamies novērst pagātnes kļūdas Ekonomikas krīzes apstākļos valsts ieguldījumiem ir jānoris pareizā ekonomikas vidē, lai maksimāli efektīvi izmantotu naudu. Tieši tāpēc mums ir jāgādā par to, lai tiktu izpildīti makroekonomiskie nosacījumi un ar tiem tiktu radītas darba vietas, izmantojot Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc domāju, ka izaugsmas veicināšanā liela loma ir reģioniem. Veiksmīgi uzņēmumi dibina savus filiālus dažādās vietās, un viņi ir atkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Tāpēc prasmju palielināšanas līdzekļi reģionos nauda, ko mēs lietojam arodu apmācībai un pētniecībai, ir labi izmantot līdzekļi. Un tas nozīmē, ka tā ir jānovirza universitātēm, pētniecības centriem vai arodu apmācības skolām reģionos. Tāpēc, kā jau vairāk kārt teicu, mums ir panācis, izdevies panākt makroekonomisku palā, paļāvību, un tagad mums ir jāpievēršas izaugsmē un jāstrādā kopā ar reģioniem. Paldies, nākamais jautājums, Ticiāna Begina kundze. Paldies! Priek... Gudētais kandidāt kungs, jūs daudz runājāt par izaugsmu investīcijām. Es aizmirsu, kā jūs arī runājāt dažs gads apakaļ par garantiju. Uh, Un esmu pati arī uzņēmēja, un uh, laiks ir lūks, kur, lūks, ko mēs nevaram atļauties. Rezultāti ir ļoti negatīvi. Lai kļūtu par komisāru nepieciešams vairākas lietas, apņemšanās, neatkarīga Eiropas vērtības. Jūs labi zināt, kas rakstīts līgumos. Pirms uh, uh pāntiem, kur tiek runāts par budžetu, tiek arī uh, sacīts, ka ir Eiropai jāveicina cilvēku. Um, labklājība, kā jūs to visu savienojat ar taupības politiku un kā esat apņēmušies, lai iestatos par vienoto Eiropu. Ir jārunā šeit par solidaritāti, tas ir pretrunā ar to, ko jūs prasāt. Cilvēks zaudē darba vietas, jūs eh, katru mēnesi gandrīz uh, pelnījāt vairāk pār uh, 500 tūkstošiem eiro. Un eh, Junkers, bet diemžēl tiek pārtraukta runātāja. Vice President designate. Paldies! Jūsu jautājums bija par to, vai esmu tas pats katainēns, kas kādreiz runājot par noturīgajām vērtībām, vai es tās atbalstu, lai panāktu labklājību un vienlaikus arī radītu darba vietas. Vēl jau esmu priecīgs vēlreiz atgādināt, ka bija atbildīgs par sešām finanšu atbalsta paketēm vai pasākumu pakotnēm e, e, Somijas parlamentā. Varbūt jūs man sajaucat ar kādu citu kolēģi, kurš bija citā partijā un bija pret, bet es um, prezentēju celu priekšā pirmo un otro grieķu paketi somu parlamentā, un es jūs varu apga apgalvot, ka tas nebija viegli. Daži cilvēki, daži kolēģi agresīvi uz, uzbruka man, un tas nebija, man nebija viegli. Es vienkārši uzskatīju, ka tas ir no ekonomikas viedokļa un no solidaritātes viedokļa es rīkojos pareizi. Šai ziņā esmu gandarīts pat ja šīs finanšu atbalstu pasākumu, šie finanšu atbalstu pasākumi nego vien, vien, vienprātīgu atbalstu. Runājot par tirgus ekonomikas vērtībām, tās piešķir politiķi. Un, kā jau vairāk kārt atkārtoju, mums ir jāpievēršas konkrētiem darbiem. Jāpārliecina privātais sektors veikt investīcijas Eiropā. Jāpārliecina privātais sektors tā, lai tas pēc iespējas palīdz izmantot publiskos resursus jaunu darbvietu iz, izveidē. Nākamā runātāja Sirpa Pietikainens kundze. Paldies! Mēs visi zinām, ka tautsēmniecības un ekoloģijas robežas ir absolūtas. Mēs nevaram izmantot pusotru planētu, mūs, tā vienkārši nav mūsu rīcībā. Un arī budžets nav bezizmēra. Kā sapratu, parei, ja pareizi jūs sapratu, galvenais uzdevums ir panākt jauninājumus un integrāciju šajā izaugsmē. Gribētu dzirdēt, kāda ir jūsu stratēģija, kā jūs domājat to izdarīt, kā jūs domājat ņemt vērā arī vīdes un klimata komisāru lomu, kā tas viss savienosies ar finanšu sektoru? Thank you very much. Paldies, Pietikainens kundze. Šī joma ir ļoti aizraujoša. Pirmkārt, šķiet, ir valsts subsīdijas, kuras noved pie nepareizas un īslaicīgas, uh, īslaicīga efekta uzvedības. Esmu strādājis ar šādām subsīdijām starptautiskā līmenī. Jautājums, cik lielā mērā nacionālajie likuma devēji var sasn strādāt, lai pamazina, samazināt emisijas un uzlabot mērķu sasniegšanu. Arī Eiropas līmenī ir piešķirts neilgtspējīgas subsīdijas, efektīva resursu tērēšana ir jānodrošina Eiropas semestri, semestri ietvaros, ir jāizveido instrumenti, ar kuriem varētu izvērtēt šo resursu efektivitāti. Gribētu arī noskaidrot, vai ir iespējams izveidot jaunus, inovatīvus finanšu instrumentus, ar kuriem ir iespējams dot atbalstu ilgspējīgai un zaļai ekonomikai. Finanšu un vides ģenerāla direktorāts ir izstrādājis finanšu līdzekļus, instrumentus, un viņiem ir zinām izpratni par to, kā apvienot zaļo ekonomiku ar finanšu instrumentiem. Es neesmu speciālists šajā jomā, bet es noteikti pievērsīšos šim jautājumam. Paldies, Steinbrukas kundze, Katainena kungs, par spīti vai dēļ struktūra fondiem un taupības pasākumiem Eiropā izaugsme ir samazinājusies. Un jūs esat taupības pasākumu entuziasts, bet bezdarbs ir sasniedzis nepieļaujamas līdz, līdz apmērs. 2013. gadā bija 26 miljoni bezdarbnieku. Mēs nevaram viņus ignorēt, mums ir vajadzīga vajadzīgs dot viņiem nākotnes izredzes, kādus konkrētus soļus, un lūdzu, izsakieties pavisam konkrēti. Jūs vēlētos spērt, lai sasniegtu Eiropas stratēģijas, nodarbinātības stratēģijas mērķus 2020. gadā un iekļaut arī jauniešu nodarbinātību un uzlabotu darba kvalitāti Eiropā. Paldies, atbilde! Steinbrukas, Steinrukas kundze, liels paldies par jautājumu. Tajā bija vairāki aspekti par fiskālo politiku, kā arī jaunatnes nodarbinātību un kvalitatīvām darba vietām. Mans kolēģis, vai nāk, gaidāmais topošais kolēģis Piers teica, pagājušajā nedēļā, ka ir jāsamazina pagātni, pa, parādi, lai vairotu izaugsmi, ka ir vajadzīga droša fiskālā politika. Viņš teica arī, ka katrs parādos ieguldītais eiro ir eiro, kas aiziet secen izglītībai un veselības aprūpē. Es piekrītu viņam. Bet tagad paskatīsimies konkrētāk uz šīm problēmām, uz jaunatnes bezdarbu. Jaunatnes garantija ir ļoti, man ir ļoti tuva pie sirds, jo to va, radīja man valdība un tā ir pārnest uz visu Eiropas līmeni. Tas ir mērķorientēts pasākums, ar kuru mēs varam paskatīties, kas cilvēkiem tiešām ir vajadzīgs. Es gribu pateikt saviem kolēģiem, kas piedalījās tā izstrādē. Katram nevar, visiem nevar dot vienas un tās pašas zāles. Jāskatās, ko, kas katram jaunietim ir vajadzīgs. Apmācība, āroda apmācība, kursi. Es strādāšu ciešā sadarbībā ar Mariju, lai panāktu progresa pātrinājumu un uh, gādāt par to, lai arī dalību valsts pilnā mērā izmanto šo instrumentu. Ir vajadzīgi kvalitatīvi, vajadzīgs kvalitatīvs darbietis, nevis tāds darbietis kā pagadās, jo tikai tā mēs varam panākt virsvērtību. Paldies, tagad Marijas, Notis Marijas, Katainen kungs. Katainen kungs, jūs bijāt Finland, eh, Somijas priekšsēdētājs. Un Jūs bijat viens no tiem Eiropas valdībā, kas sūtīja Grieķijai katastrofālos memo. Grieķija faktiski ir paņēmusi aizdevumus 214 miljārdu eiro, un tai ir ārkārtīgi daudz bezdarbnieku. Kur šī nauda palika? Sas Eiropas parlamenta budžeta un statistikas pārvalde ir ap, aprēķinājusi, ka miljoniem grieķi atrodas uz nabadzības robežas 3,8 miljoni. Vai jūs to zināt? Vai jūs uzņematies atbildību par savas politikas neveiksmi un par cilvēktiesību pārkāpumiem? Vai jūs nedomājat, ka ir pienācis laiks trojkai dot kompensāciju Grieķijai par drausmīgo ekonomikas katastrofu, ko jūs izraisījāt manā dzimtenē? Paldies. Tā nav jautājums par to, kas man patīk vai nepatīk, bet es saprotu jūs. Grieķijas tauta ir izgājusi cauri vienai no jeb nopietnākajā, nopietnākajām krīzēm, kāda jebkad ir pieredzēta ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Es, man ir grī, draugi, kam ir bijuši visļaunākā pieredze, viņi zaudējuši darbu un viņi ir uzdevuši to pašu jautājumu, ko jūs, kur palika šī te aizdevuma nauda, bet no otras puses ir cilvēki, kuri saka, mēs palīdzējām Grieķijai aizdodot naudu un um, naudai ir kaut kur izkūpējusi. Atkal šie paši cilvēki jautā, kur ir palikusi nauda. Es ceru, ka būs pozitīvi signāli kas varbūt nevienmēr aiziet līdz Grieķi, no ierindas pilsoņiem Grieķijā, bet ir pozitīvs signāli. Eksports Grieķijā ir kļuvis darboties spējīgāks, ir ekonomikas izaugsme, un mēs ceram, ka tā turpināsies. Un mums ir jā, jāatbalsta Grieķija, lai tā varētu panākt piedzīvot spožāku nākotni. Tieši tāpēc investīcija paketi ir tik svarīga. Ir jāizmanto visi gan publiskie, gan privātie līdzekļi, ar kuriem mēs varētu piedabūt ieguldītājus pie investēšanas arī Grieķijā šī te pašpaļāvība, kas Eiropā pamazām atgriežas, palīdz, proces, palīdz šim procesam. Pretējā gadījumā privātais sektors Grieķijā neinvestēs, un esmu pārliecināts, ka situācija nākamajos gados uzlabosies, bet saprotu, ka ierindas Grieķiem dzīve nav viegla. Eh, Paldies. Paldies. Nākamā runātāja Kaja Kalas. Paldies. Um, viceprezidenta kandidāti, jums ir ļoti ambiciozs, vērienīgs portfelis, izaugsme, nodarbinātība un šis, šis jēdziens, šie jēdzieni ir ļoti slā, svarīgi, tomēr trūkst inve, inteliģenta investīcija un ilgtermiņa izaugsmes. Ko jūs par to domājat? Vai jūs domājat pievērsties inteliģentiem ieguldījumiem? Ko jūs darīsiet? lai šī te ilg, izaugsma būtu ilgtspējīga. Es atbildēšu somiski. Paldies kolēģei no Igaunijas, kur runāja somu valodā. Tātad uz jūsu jautājumu es varu par to, kas ir jādara, lai līdzekļi tiktu novirzīti uz tiktu investēti in, inteliģenti, prātīgi. Es saprotu, ko jūs gribat teikt. Mm, par, in, par ie, Kāros Moidas ir atbildīgs par ieguldījumiem pētniecībā. Komisija ir ļoti dažādas atbildības jomas, un mums ir nepieciešams tās koordinēt. Tieši tāpēc Žans Klots Junkers arī radīja šo te modeli. Mums ir, mūsu rīcībā ir visbūtiskākie līdzekļi, 80 miljārdi pētniecībai, arī citi fondi, un tagad ir jāpajautā pašiem sev, jāpalūkojas, vai šie līdzekļi tiešām ir prātīgas izaugsmes um, vajadzībām novirzīti. Par transportu mēs runājam, par transportu pakalpojumiem, par vidi, lai vides, lai tikt izmantot atjaunīgā enerģija, um, otrreizējā pārstrāde, lai mēs no, no atkritumiem iegūtu degvielu, runājot par organiskiem atkrit, atkritumiem un dedzināmām deg, degvielu ir iespēja tātad visus šos pasākumus pastiprināt tā, lai uh, optimālāk, izman, optimālāk izmantojot pētniecību. Un es kopā ar citiem komisāri kandidātiem Karlos Moidas un Kristalīnu Georgievu apspriedīšos, kā šeit labāk rīkoties. Tad mums ir iespējas ar pētniecības līdzekļiem kaut ko panākt. Liels paldies! Ko jūs, komisāra kungs, konkrēti gribat darīt, lai Eiropas Savienība efektīvi īstenotu sociālo biznesa iniciatīvu? Mēs zinām, ka ekonomikas jomā Eiropas ir vajadzīga izaugsme vismaz 10% ap apjomā, lai panāktu jaunu darbietu izveidi, īpaši jauniešiem. Ko jūs domājat, kādi ir nosacījumi sociālās ekonomikas dibināšanai un finansēšanai? Ko jūs domājat par to, ka līdz, līdz šinējie trīs komisāri, kas bija atbildīgi par sociālo inovāciju kopumā, kā jūs domājat, visus šos trīs, kas ir atbildīgi par šo jomu, kā jūs domājat viņus kopumā koordinēt? Paldies! Jūs jautājums tātad bija ļoti labs, kaut vai tādā ziņā, ka tas skaidri parāda vai ilustrē to, kāpēc Junkera kungs vēlējās panākt viceprezidentu koordinējošo lomu? Jūs teicāt, ka bija dažādi, ka ir dažādi komisāri, kas ir atbildīgi par šo jautājumu, lai izvairītos no um, tradicionālās sadalīšanas pa maziem sektoriem. Mums ir jāsaka, jākoordinē darbs, lai saprastu, kas ko dara lai neno, nenotika dublēšanās. Eiropas sociālā iniciatīva ir ļoti interesanta un motivējoša iniciatīva. Man īpaši patīk viena joma šajā iniciatīvā. Katras valsts ziņojumu iesniegšanas sistēma, manuprāt, tas ir jauninājums lai nepanāktu pārmērīgu regulamentāciju, bet drīzāk noteiktu kaut kādus standartus, lai valstis, kas strādā dažādās valstīs, varētu, es atvainojos, uzņēmumu, kas darbojas dažādās valstīs, varētu publicēt to, ko tie ir izdarījuši un pastāstīt citiem, ko viņi ir iegūši no valsts. Manā skatījumā Tā ir sociāli atbildīga sociālā tirgus ekonomika. Arī tas ir manā skatījumā labs paļāvības veid, vairošanas instruments. U, kompānijas, kas pelna, varētu tad attiecīgi tām tikt, varētu tikt koriģēt nodokļi, bet tas ir plašs jautājums. Paldies! Tagad runās Peča Kumplunātrī kundze. Es uzdošu divus jautājumus somu valodā par FTT un sociālajiem indikatoriem. Esmu par jauniešu garantijām runājot. Tas ir um, nozīmīgs jautājums. Tāpat ir grūtības ar finanšu transakcijas nodokli. Ir nepieciešams uh, uzkrāt eh, finansējumu, jo trešo reizi izskan jautājums par šo tēmatu. Beļģijas komisārs eh, savā uzklausīšanā sacīja, ka ņems vērā sociālos rādītājus, taiskaitā par makroekonomisko līdzsvaru trūkumu, un mums ir jādomā realistiski par nodarbinātību. Uh, kā tas ietekmēs budžetu, kā tas ietekmēs nodarbinātību. Vai esat gatavs ņemt vērā šos sociālos rādītājus? Paldies par finanšu transakciju nodokli. Ir jāveido ciešāka sadarbība šajā sakarā, un komisijas uzdevums ir panākts Eh, lai valstis rīkotos bez negatīvas ietekmes vienai uz otru, un tas jau būtu dalībvalstu ziņā. Dalībvalstis par savām sistēmām rīkojas pēc saviem ieskatiem, piemēram, Somijā mēs zinām, ka Zviedrija nepiesaistīsies šim pasākumam. Attiecīgi, Somijā mums bija e, grūtības to uzsākt. Bija nodoklis par banku stabilitāti, ko e, uzsāka pēc manas iniciatīvas. Zviedrijā bija paralēli pasākumi, bet e, Somu bankas Zviedrijā uh, nonāca īpašā situācijā. Bankām ir jāuzņēmas sava atbildība. Tas attiecas uz nodokļiem. Tālāk sociālie rādītāji. Tie ir ļoti svarīgi budžeta un ekonomikas vadlīnijās. Tomēr ir jābūt piesardzīgiem. Vai makroekonomiskā līdzsvar atgūšanas procedūra vai ir paredzēti pareizi ierādītāji? Vai tie palīdzēs paredzēt krīzi pēc 20 gadiem? Sociālie rādītāji, eh, tiem var tikt grozīti atkarībā no uh, vajadzības. Paldies! Komisāra kandidāta kungs, jūsu jaunā joma nodarbinātība, jūs to pārzināt. Somijā mēs jūs zinām, kā politiķi, kas vienmēr ir atbalstījis izglītību, zinātni, izpēti. Zaļājā izaugsmē Somijā jūs palīdzējāt īstenot fiskālās reformas par uh, zaļo transportu emisiju samazināšanai šobrīd. Jūsu misija ir veicināt eiz, Eiropas izaugsmi caur koordinēšanu, caur atbalstu darba vietu izveidei. Un kāds ir jūsu vislielākais izau, izaicinājums attiecībā uz uh, izaugsmi turpmākajā periodā. Paldies! Atbilde. Vissvarīgākais ir sākt ar stabilitāti. Vajadzētu, lai neviena dalībvalsts nešaubītos par šiem pasākumiem. Eiropai ir jābūt spēcīgai un uzticības veidotājai pasaulē. Otrakārt, mums ir jāizmanto publiskie finansējuma avoti, lai veidotu investīciju vilni, lai piesaistītu privātos finansējuma avotus. Uzskatu, ka izpētē un attīstībā ir jāturpina iesaistīta pat ja rezultāti nodarbinātības ziņā nav nekavējoši, tomēr domāju, ka Eiropas ekonomiku var atjaunot tikai caur izpēti un attīstību. Tālāk enerģija un transports. Enerģijas cenas pieguve, pie, ieguve, piekļuve, tā, tās piegāžu nodrošinājums ir svarīgs ne, gan mājasaimniecībām, gan rūpniecībai taču ir vairākas jomas, kurā vēl līdz šim nav iekšējā tirgus. Digitālajā ziņā, piemēram, Eiropā uzņēmums, kurš pārvalda digitālu produktu, dodas uz savienotajām valstīm, kur ir 300 miljoni potenciālu patērētāju, bet tad, kad šis Eh, uzņēmums grib investēt Eiropā, tad ir 28 tirgi un nav atļaujas izaugsmē šeit dotas. Taču mūsu rīcībā ir visi līdzekļi, lai gūtu panākumus. Ir jāgroz noteikumi, lai būtu iekšējais tirgus digitālajā ziņā, taiskaitā, kas varētu atbrīvoties no šīs astrēguma. Paldies, nākošais runātājs Staničevs. Katainenkungs, kā jūs zināsit, eh, jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera lielākais izaicinājums ir 300 miljārdu investīcijas, un lielākā daļa jautājumu koncentrējas uz šo jautājumu tematu. Kā jūs pārliecināsiet Eiropas parlamenta deputātus, ka šeit nav runa par mistisku plānu, kurš paliks uz papīra, un ka tas nāks ar jauniem resursiem, svaigiem no privātu, no publiskās jomas, un ka tā nebūs vienkārša naudas pārdalīšana, naudas, kura jau ir Tas bija pirmkārt, un otrkārt, kādi būtu šī plāna ieviešanas termiņi, un visbeidzot, kādi būtu konkrēti rīki, kurās e, nozarēs jūs uzskatāt būtu šīs investīcijas viss nepieciešamākās. Atbilde. Jūs jautājāt par termiņiem, kā mēs panāksim reālas investīcijas, ne tikai investīcijas uz papīru, un kas tiks paveikts Eiropas reindustrializācijai. Par termiņiem runājot, un tas, cik ātri konkrēti pasākums sniegs konkrētus augļus. Par, piemēram, enerģijas savienību runājot, ja visi piekritīs, kā investējot platjoslas pieslēgumā starp savienojumos, tad tas sāks darboties samērā drīz. Taču gala mērķis nav izveidot eh, platjoslas tīklu vai enerģijas kabeli, bet šeit ir jārunā par labāku sadarbību starp uh, uzņēmējiem un laika kategorija jau tad te darbotos citādi. Tālāk mums ir eh, līdzekļiem sekojoši instrumenti Eiropas investīcija bankas eh, aizdošanas kapacitātes Citi ir norādījuši, ka budžets Eiropā ir jāizmanto veiksmīgāk, taču tā jau ir tikai esošas naudas pārstrādāšana. Un mēs strādājam ar to, kas mums ir, bet mainot prioritātes, mēs varam iegūt vairāk. Esmu jau vairāk kārtīgi atkārtojis, ka jāmudina dalībvalstis prioritizēt investīcijas ne tikai stimulēšanas dēļ, bet arī viņu pašu ekonomikas dēļ nākotnē. Paldies! Lielāko daļu uz jautājumu uzdeva Ekon, eh, ITRE un EMPL komitejas. Tagad vārds transporta komitejai. Markus Spīpers. Paldies, priekšsēdē, kungs. Mēs varētu domāt, ka vajag tikai vairāk Eiropas naudu un viss struk struktūra jomā būs kārtībā, bet ir iespējams arī cits viedoklis. Kamēr nodokļi netiek pietiekami izmantoti vai izmantoti nepamatot vai pat ļaunprātīgi izmantoti, tad ir rezerves, kuras var izmantot prātīgi, pareizi. Esmu pārliecināts, ka pieejamais potenciāls ir jāizmanto inteliģenti, jāpiesaist privāta kapitāls un jāveic citi pasākumi. Jautājums, ko varētu darīt izaugsmes nosacījumu jomā mazām un vidēji, maziem vidējiem uzņēmumiem jūs kā viceprezidents un koordinators? Ko jūs konkrēti gribat darīt? Paldies! Jūsu pirmais jautājums bija, kā izvairīties no valsts naudas nepareizas lietošanas. Mums tiešām ir vai nepieciešams izman, iz, analizēt līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Esam jau iemācījušies no pagātnes kļūdām, ka naudu var izmantot dažādi. Reizēm arī tā tiek izmantot neliederīgi. jautājums, kā maziem vidējiem uzņēmumiem dot iespēju piedalīties publiskos projektos. Viens labs līdzeklis varētu būt valsts pasūtījuma sistēma, kas būtu pārskatāmāka. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, jo tas var būt ļoti vērtīgs instruments, ar ko cīnīties pret korupciju. Ir skaidrs, ka ir daudz mazo un vidējo uzņēmumu, kas gribētu jaunināt un piedalīties valsts pasūtījumā, ja viņi zinātu, ka konkurence ir godīga. Tāpēc tas ir viens no jautājumiem, ko mēs jau parunājām ar komisāru, kurš ir atbildīgs par vienoto tirgu, ka, tas būs viena, ka tā būs viena no mūsu prioritātēm, lai ne jaunās iespējas ne, netikt izmantotas. Kaili kundze, mm, līdz teku savām cerībām, vai jūs varētu atbildēt konkrēti, vai esat apmierināts, ka Grieķija atgriežas tirgu par spīd 27% bezdarbam, neko, konkurēt nespējai, izaugsmas trūkumam. Jautājums, vai vēl ir kaut ko iespējams apcirkt vēl vairāk jūsu iet, iecienītā taupība, vai tā ir ētiska, vai varētu prasīt vēl vairāk upuru no trau, trūcīgajiem. Pat Junkers kritizēja trojku un tās receptu. Vai jūs viņam nepiekrītat? Vai jūs uzskatāt, ka ir iespējami tālāk samazinājumi sociālajā apdrošināšanā un pabalstos? Un, ja komisija izvēlēsies citu pozīciju, vai jūs ap, kā līderis apturēsiet viņu vai palīdzēsiet? saviem komis, komisāriem un neizturēsieties pret, augstprātīgi pret tiem, kas nāk no dienvidu valstīm, vai jūs pārliecināsiet mūs būt drošākiem un arī būsiet specifiskāks. Paldies! Paldies, bija jautājumi, un es izvēlēšos vienus, ko neviens vēl nav atbildējis. Proti, vai es iejaukšos Piero Moskviča lēmumā, ja viņš izvēlēsies mainīt fiskālās politikas kursu, un otra lieta jūs teicāt, ka taupība ir vienīgais veids, kā panākt izaugsmu. Pirmkārt, es nekad neko tādu nesmu teicis, jo es tam neticu. Es nezinu, kāpēc kāds apgalvo, ka esmu kaut ko tādu teicis. Esmu simtprocentīgi drošs, ka ne, neesmu teicis, ka ar izaugsmu ir iespējams radīt jaunas darba vietas, bet uzskatu, ka valsts finansējumam ir jābūt drošam, jo citādi labklājību sabiedrībā mēs neuzcelsim. Kā Junkers teica, mēs nevaram savu labklājības sabiedrību balstīt aizvien lielākos parādos. Es pilnīgi piekrītu tam, kas tika teikts, ka ik viens eiro, kas tiek iegāsts parādos, aizplūst prom no cilvēkiem, ir jābūt ticamai daļai, ticamai um, līdzekļu daļai nākotnē, bet no otras puses ir vajadzīgas konkrētākas investīcijas gan publiskas, gan privātas darbu vietu izveidē. Sadarbojoties ar Pieru, es īpaši pievērsīšos izaugsmas jautājumiem. Es nebūšu atbildīgs par fiskālo politiku. Tā nav mana atbildības joma vairs, un cits viceprezidents Valdis sadarbosies ar ekonomisko pārvaldību un citām lietām, bet es pievērsīšos darbvietu izveidē kopā ar Pjēru un es domāju, ka mums ir cerīgāks portfels. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, godatais uh, kandidāta kungs, jūsu um, premjera pieredze norāda uz to, ka um, ļoti mērķiecīgi cīnījāties pret jauniešu bezdarbu, un tas sniedz arī jums šo leģitimitāti, jo cīnīties pret jauniešu bezdarbu, mēs uh, strādāsim pie šīm politikām, mums līdzekļi ir. Jūs, kā komisārs, kurš būsiet atbildīgs par šo politiku, kā jūs vispār varētu atrisināt šo um, aburto loku, tad no vienas puses koncentrēties uz jauno darba vietu kompetencēm, par ko jūs runājat, bet tāpat laikā cīnīties arī pret uh, kvalifikācijām. Uh, Um, par pārkvalificētiem jauniešiem, kas neatrod darba vietas. Paldies par jauniešu garantiju. Ir brīnišķīgs rīks. Esmu nedaudz skatījis, kas ir darīts Austrijā, jo prakse tur ļoti labi strādā. Ja es joprojām strādātu fin, uh, Somijā, es gribētu kopēt Austrijas prakses uh, modeli. Bet to mēs varam arī pārlikt uz citām Eiropas valstīm. Tas ir viens piemērs. Vēl viens. Mēs neesam vēl runājuši par sieviešu lomu darba tirgū. Un, manuprāt, šis jautājums nav pilnībā vēl izmantots. Mums ir jāmudina sievietes aktīvāk dalībā, eh, piedalīties darba tirgū. Tas ir līdztiesības jautājums un ekonomikas izaušanas jautājums. Vēl viena lieta. Mums ir lielāka uzmanība jāpievērš arī cilvēkiem eh, ar invaliditāti un viņu tiesībām strādāt, jo, manuprāt, darbam ir lielāka vērtība nekā tikai naudas pelnīšanai. Un es domāju, ka daudziem no mums darbs um, nu, reprezentē to, kā mēs rūpējamies par savu dzīvi, esam radoši un veidojam laimīgu dzīvi. Šīs pasas, pašas tiesības ir arī cilvēkiem ar invaliditāti, kad es biju finanšu ministrs, mēs uzsākām programmu 80 miljonu apmērā kas uh, mudināja uh, darba devējus pieņemt darbā cilvēks ar invaliditāti. Un tas darbojās ļoti labi. Ļoti Eh, daudzi eh, atbalstīja šo programmu. Šeit ir daudz lietas, ko varam mācīties viens no otra. Mēģinām tagad koordinēt mūsu darbu ciešāk. Es domāju, ka tas ir ļoti liederīgi arī komisijā, lai mēs varētu kopēt paraugu prakses. Liels paldies! Otrs jautājums no Rēģi, eh, reģionāls komitejas. Konstants Krēlūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs. Jūs arī nākotnē būsiet atbildīgs par Eiropas kohēzijas politikas un Eiropas pētniecības politikas koordināciju. Kādus konkrētus pasākumus paredzat, lai panāktu starp šīm abām politikām pēc iespējas lielāku sinerģiju? Ko jūs darīsiet, lai atbildē, atbalstītu reģionus un to līdzdalību tirgū? Runājot par miljardu investīcijas programmu vai jūs paredzat reģionālos politikas līdzekļus, kas jau ir tai pieejami pārvirzīt uz šo investīciju programmu? Tātad, vai jūs paredzat tos ieg ieg ieguldīt komisijas investīciju programmā? Thank you. Atbild, paldies. Pat ja vēl jaunā komisija nav izveidota, tomēr esam jau runājuši ar Kristalīnu par pētniecības finansējumu no Eiropas Savienības budžeta. Apvāršņa programma, piemēram, ja pareizi atceros, 8 miljārdi tur ir paredzēti pētniecībai, taču Kā viņi man norādīja, ir arī 15 dažādas budžeta līnijas, kur mērķis ir atbalstīt pētniecību maziem, mazos vidējos uzņēmumos vai citviet. Tajā pat laikā mēs izmantojam naudu no struktūra fondiem pētniecības nolūkiem. Kristalīna šajā ziņā ir daudz informētāka nekā es, bet, nu, es tiešām ticu tam, ko viņa man teica. Ļoti uzmanīgi ir kopā jāskatās ar atbildīgajiem komisāriem, kas atbild par struktūru fondiem, un Kristalīna es un to arī darīsim. Raudzīsim, kā mēs varētu apvienot šīs budžeta līnijas, ir nepieciešams apvienot eh, tās, lai sasniegt labāks rezultātus. Arī EIB es vēlos iesaistīt šajā procesā vai arī kādus citus finanšu instrumentus izmantot. Mēs varētu vieglāk uh, nonākt pie labākiem rezultātiem, apvienojot. Uh, eh, CEP resursus, struktūru fondus un apvāršņu programmas naudu. Un varbūt arī piesaistīt privātās nozares naudu. Jā, kā reiz šis tiešām ir jautājums, kur mums cieši jākoordinējas. Liels paldies, Veners Langens. Danke. Eh. Paldies, Katainen kungs. Es vēlētos piebalsot Līsai Ferreirai, ka jāspriež pēc darbiem. Fi Somija ir jauna konkurētspējīga valsts ar nelieliem pabalstiem. Cil sieviešu tiesības ir ieviestas vienādas algas starp vīriešiem un sievietēm. Tai būtu jābūt ideālai valstī, bet neraugoties uz to, es saku, mm, vāciski sakot, mm, mums tiek ieteikts, kā cūkai dēt olas, kā vācu sakām vārdā saka. Mums ir jāizmanto vienkārši līdzekļi efektīvāk, jāizmanto struktūra reformas, lai iesaistītu privātu kapitālu publiskai valsts izaugsmē. Iedomājieties hedge fondus Luksemburgā, Singapūrā, vai tiešām jūs domājat, ka viņi nāks tālākā izaugsmē? Ko jūs par to domājat? Paldies, Langi kungs! Jūs teicāt, ka svarīgākā lieta ir uh, saņemt, uh, iegūt vairāk naudas īstās investīcijās un nevis banku kontos. Tas norāda uz to, ka šeit mēs nerunājam tikai par likviditāti. Mums netrūkst naudas, tā nav galvenā problēma. Mums uh, trūkst uh, investīcijas no valsts un privātā sektora reālajā ekonomikā. Mums pietrūkst arī pieprasījums, pietrūkst arī piedāvājums. Strādājot premjera amatā un valdībā, kur viņš visu politisko partiju pārstāvi, es zinu, ko nozīmē sadarbība. Es zinu, vienu faktu, ja jūs sākat provocēt partnerus, ar ko jāsadarbojas, tas nepalīdz. Protams, valdībā arī esam visai kaitli cīnījušies pirmā gada laikā, bet tad mēs beidzām eh, cīnīties, jo katreiz, kad eh, sākām eh, cīnīties, tad vajadzēja ļoti daudz stundas, lai problēmu atrisinātu. Es gribētu sniegt savu ieguldījumu lai izveidot kopīgu sapratni, lai Lange, Ferreira, mēs varētu vienoties par lietām, kas mūs vieno. Protams, iespējams, ir lietas, kas mūs šķēļ, kur mums viedokļi atšķiras, bet esmu pārliecināts, ka ir vismaz desmit lietas, kas varētu mūs apvienot, un koncentrēsimies uz šīm lietām. Jums ir daudz laika, tad pēc tam par to visu varam arī strīdēties, bet vispirms koncentrēsimies uz lietām, kas var radīt kaut ko jaunu Thank you. Next. Liels paldies. Tagad transporta komiteja Jens Nilsens, lūdzu. Okay. Sitter, uh, rock from lengst. Paldies. Esmu šeit. Zāles beigās. Jūs mani redzat ļoti labi. Tagad atgriezīšos pie jautājuma, kas izskanēja Junkers, Šefkovičs. Jau atbildēju šo par sociālo dempingu, jo īpaši transporta jomā. Šīs jautājums bija ļoti svarīgs arī vēlēšanu laikā Skandināvijā. Ne, negodīga konkurence, sociālais dempings, kas ir novērojams arī transporta sektorā pat globālā pasaules līmenī, īpaši autotransporta sektoru jomā. Vicepriekšsēdis, kuram ir atbildība koordinēt transportā, uh, politikas tāds ir viens no jūsu uzdevumiem, bet es neko konkrētu līdz šim no jums nedzirdēju. No jums, ko darīsiet, lai noteiktu par prioritāti cīņu pret sociālo dempingu autotransporta jomā? Paldies! Thank you very much. Paldies! Ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, ka jūs zināt, jums noteikti ir lielāka pieredze nekā man šajā jomā. Bet, nu, pamatprincipam ir jābūt tādam, ka ja un kad mēs veicam Eiropas plašas investīcijas transporta nozarē, tad mūsu apņemšanās ir radīt pievienoto vērtību visai Eiropai, savienot cilvēkus un uh, tirgus labāk nekā līdz šim. Tad viens no priekšnoteikumiem Eiropas resursu izmantošanā būtu tāds, ka uh, investīcijām ir jāatbild, jāatbild visiem kritērijiem, kas noteikti sociālās tirgus ekonomikā. Sociālais nebeigs nekādā gadījumā tur nevar spēlēt kādu lomu. Ja jums ir kādi piemēri par šāda veida attieksmi un uzvedību, esmu gatavs arī jo, uh, to uzklausīt. Uh, mums ir labāk jāidentificē tādas neveselīgas uh, parādības, kas ir saistītas ar investīcijām, ja ir konkrēti de, sociālā dempinga elementi, konkurences kropļojuši elementi, mums ir jābūt gana elastīgiem, lai tos izskaustu. Gribētu dzirdēt vairāk no jums par šo. Thank you very much. And the last... Paldies, pēdējais jautājums. Burkhards Balts, Ekon komiteja. Jā, paldies, priekšsētā kungs. Katainen kungs, ir jauki atkal jūs redzēt to uzklausīšanā. Gribētu uzdot jums trīs īsus jautājumus. Pirmkārt par Eiropas semestri, ir tīpaši valsts specifiskiem ieteikumiem, kā vicepriekšsēdētājs jūs būsiet atbildīgs par konkurenci, kā nodrošināsiet, ka tiek stiprināta konkurētspēja katrā valstī konkrēti un tā iegūs nozīmīgu lomu. Otrkārt, atzinīgi notvērtējam to, ka būs vairāk investīciju izaugsmē un konkurētspējā, kā jūs šīs investīcijas, kā jūs risināsiet investīciju riskus. Un treškārt, vairāk kārt jau dzirdējam, ka strādāsiet kopā ar Eiropas parlamentu kā jūs ar investīciju paketi garantējat um, Eiropas parlamenta dalību un kā jūs iedomājaties konkrētus projektus? Paldies. Pirmais jautājums par uh, valsts specifiskajām rekomendācijām. Pareizi atceros, tad uh, parlaments jau izanalizējas apmēram, ka 18% no šīm rekomendācijām ir piemēroti Esmu redzējis uh, pesimistiskākus, optimistiskākus skaitļus, bet nu lai nu paliek. Varbūt nav pilnībā šīs rekomendācijas izmantotas. Man ir nepieciešama šeit jūsu palīdzība, jo jums ir arī ieteikme uz valdībām jūsu izcelsmes valstī. Darīšu visu, kas manā varā, lai stiprinātu šo rekomendāciju vērtību svarīgumu. Šis ir ļoti svarīgs rīks lai rīkotos tajās jomās, kur mums nav likumdošanas kompetences. Šīs rekomendācijas ir arī kļuvušas aktuālākas tieši Eiropas pusgada kontekstā. Rekomendācijas kļūst aizvien nozīmīgākas. Kā samazināt lielo investīciju risku? Ja tiek iesaistīts privāts sektors, riskam ir jābūt, bet risks ir jāpārdala godīgi Nevis tā, ka risku uzņemas tikai valsts sektors. Ja mums ir kopuzņēmums, tad arī ir jāsadala risks. Tādēļ mums ir valsts rīka, lai samazinātu riska līmeni, īpaši infrastruktūra investīcijās, privātā nauda nevienmēr vēlas uzņemties tik lielu risku. Cik liels ir pats projekts, tādēļ mums ir nepieciešams izmantot arī valsts resursus, lai to stabilizētu, bet, protams, ir jānodrošina līdzsvars. Visbeidzot, vēlos uh, uh, tiek gan pārtraukts uh, kandidāta kungs. Paldies!